saņēmām jauno priekšlikumu prospektus jomā. Un tāpat, nu pat arī bija nogodījumu garantiju priekšlikums, rīcība plāns par cēmumu. Tālāk arī par vērtspapīrošanas jautājumiem tika saņemts priekšlikums, tāpat arī maksātnespēja. Nu, redzam, jā, lūk, pirmie tāda pavisam konkrētie iniciatīvu priekšlikumi par CMU, Banku Savienības pabeigšanas ietvaros un rīcības plāns jau tika apspriests Tur tiek identificēti visai ambiciozi turpmākie soļi, tāpēc ir tiešām pavisam atbilstīgs laika brīdis, lai jūs ierasto šeit un mēs apmainītos ar viedokļiem. Un tāpēc, nu, ar prieku dodu vārdu jums. Thank you, and thank you for... Liels paldies, un paldies, ka uzaicinājāt mani. Nu, biju pēdējo reizi šeit pirms se sešiem mēnešiem, tad bija pēdējais struktūrētais dialogs, un kā jau Roberto teica, tiešām noticis ir ļoti daudz, kas ne tikai tāpēc, ka esam virzījušies uz priekšu ar pašaizējiem tiesību aktiem, bet esam attīstījuši arī jaunu darbu kārtību par kapitāla tirgus savienību un nesenāk par banku savienības spēcināšanu. Un visā šajā procesā esmu centies panākt līdzsvaru starp izaugsmu un finanšu stabilitāti. Un vienmēr esmu domājis eh, par to, ka ir jādomā par to, ka trūkst darbu, trūkst izaugsmes un ir vajadzīgi, un trūkst arī vēlmes atbalstīt Eiropas MVU. Vēlos būt proporcionāls tajā, ko daru, cenšos dot uzņēmumiem dot vairāk stabilitātes un regulējošu pārliecību, un nevēlos arī nekādā gadījumā aizmirst par patērētāju interesēm. Vēlējos izvēlēties tādas svarīgākās pēdējo mēnešu lietas, bet ļoti labi apzinos, ka cik ļoti grūtu un detalizētu darbu ir paveikuši šīs komitejas deputāti. Darījuši to dienu no dienas, un tas jāsaka nevienmēr atspoguļos avīžu virsrakstos. Uh, bet es domāju, tas ir darbs, kas ļoti labi paskaidro un izskaidro to, kāpēc šī komiteja izpelnīsies tik labu reputāciju parlamentā. Esmu ārkārtīgi pateicīgs arī jums par atbalstu, ko sniedzat, bet varbūt, kas vēl pats svarīgāks, paldies arī par to izaicinājumu, ko jūs uh, vienmēr, uh, tā teikt, metat man sejā un liekat man attīstīties. Pagājušo nedēļu, nu, pagājušajā mēnesī mums bija labas diskusijas par kapitāla tirgus. Uh, Savienības rīcības plānu, un, kā jūs zinat, savā vienkāršākajā izpausmē, izpausmē šīs Savienības mērķis ir kombinēt ietaupījumus ar izaugsmu, tiek izvirzīti virkni mēru un pasākumi, kas ir ļoti plaši savā aptvērumā un arī ambiciozi. Un, kā jau solīts, esam centušies mm, virzīties priekš pēc iespējas ātrāk. Man iepriekšējā reiz radās tāda sajūta, ka jūs tiešām esat nepacietības pilni, un es esmu tieši tāds pats. Un kā jūs zinat, lai atbrīvotu kapacitāti banku sektorā un lai palielinātu kredit, eh, kreditēšanas apjomus plašāk tautsēmniecībā esam iesnieguši pakotni ar mēriem, kas ļautu radīt pārskatām un standartizētu vērtspapīrošanu. Luksemburgas prezidentūra ir ļoti strauji sākus darboties, un mēs šobrīd jau grasamies panākt vienošanos par vispārēju pieeju padomē līdz Ziemassvētkiem. Manuprāt, tas ir tas temps, kas ir vajadzīgs kapitāla tirgus savienībā, un esmu pārliecināts, ka arī šai komitejā jūs noteikti pārtversiet bumbu un virzīsiet visus uz priekšu tikpat strauji. Mēs esam nākuši klējā ar priekšlikumu grozījumos eh, maksātnespējas divi juri eh, tiesību aktos, uzlabojot, in, atbalstot infrastruktūru investīcijām, definējot to kā aktīvu klasi un samazinot asociālā kapitāla, asociētā kapitāla rādītājs par apmēram trešdēļ. Tas ļaus apdrošināšanas sektoram investēt vairāk kā 10 triljonus eiro, ko tā šobrīd pārval, eh, pārval pārvalda Eiropas infrastruktūrā. Nācām klajā ar deleģētā akta priekšlikumu, kas šāda veida mm, izmaiņas ierosina jau septembrī. Saskaņā ar šīs eh, komitejas deputātu teikto, tīpaši Pāts kungu ierosināto, esam arī uzsākuši aicinājumu par eh, informācijas iesniegšanu par kumulatīvo noteikumu ietekmi finanšu sektorā. Uh, Un šobrīd ir svarīgi pārliecināties, ka tiesību akti, ko esam tik strauji laiduši darbā, nenā, nenes līdz kādas neparedzētas sekas un neapdraud kopējo struktūras arhitektūru, kas, protams, mūsu kopējo sistēmu padarīs daudz pretot, pretoties spēj, spējīgāku. Un šis informācijas apkošanas aicinājums e, paredzēts līdz šī gada beigām šo, šorīt nāca klajā ar priekšlikumu par prospektus direktīvas maiz, mainīšanu. Mēs ierosinām daudz vienkāršāku, straujāku un lētāku ietvaru, kas ļauj šos vērtspapīru e, izdošanas prospektus, padarīt daudz liederīgākus, palīdzēt uzņēmumiem, izmantot investīcijas e, kapitāla tirgos. Mēs palielinām kapitāla summas, ko iespējams savākt ES tirgos bez šāda prospekta no 100 tūkstošiem uz 500 tūkstošiem eiro. Mēs veidojam īpašu režīmu mazākiem uzņēmumiem, kas ļaus MBU sagatavot vienkāršākus un lētākus prospektus. Mēs tāpat arī sistematizēsim procesu uzņēmumiem, kas cenšas iegūt kapitālu jau otro un trešo reizi. Mēs turklāt vēlamies arī uz pusi samazināt apstiprināšanas laikus lielākiem uzņēmiem, kas bieži vēršas pie tirgiem, lai saņemtu papildus resursus, tādējādi radot tādu kā atkārtošanās struktūru. Un arī ši, šajā kontekstā esmu ar prieku gaidu iespēju ar jums sadarboties un iespēju atbalstīt uzņēmumus, tos uzņēmumus, kas vēlas radīt izaugsmu Eiropā. Tālāk paredzēta zaļā grāmata par mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumiem. Es Um, ievērojumu laiku grafiku, vēlamies pirms Ziemassvētkiem to publicēt, un šeit mēs apskatīsim finanšu pakalpojumus no patērētāja perspektīvas. Domāsim par to, kā piedāvāt daudz taustāmākas priekšrotības vieno, no vienotā tirgus. Protams, ka mazumtirdzniecības investori ir tie, par ko mums jādomā visvairāk, kad domājam par kapitāla tirgus savienību. Mums ir vajadzīga tāda sistēma, kuras pamatā ir pārskatāmība, konkurēta, konkurētspēja, iz, izvēle, tā un tāda, tā jābūt tādai sistēmai, kas pilnībā izmanto digitālās tehnoloģijas. Un ceru, ka šī zaļa zaļā grāmata, līdz ar to šīs debatas patiešām no jauna atdzīvinās. Papildus un paralēli kapitāla tirgus savienības darba. Mēs turpinam joprojām pilnā tempā virzīties uz priekšu ar banku savienības stiprināšanu un vēlamies samazināt risku šai kontekstā. Es turpinam izdarīt spiedienu uz visām dalībvalstīm, lai tās īsteno tiesību aktus, par ko jau panākt vienošanās, lai, lai tās transponētu banku atgūšanās un noregulējuma direktīvas eh, noteikums, tāpat arī noguldījumu garantijas schēmas direktīvu un lai tās ratificētu starpvaldību vienošanos, kas nosaka to ieguldījumus vienotā noregulējuma fondā. Turklāt, un un par to runāju ar prieku, esmu gatavs jums pastāstīt, ka pietiekams skaits dalībvalsts šobrīd ir ratificējis starpvaldību nolīgumu, un līdz ar to SRB eh, varēs sākt darbu saulaicīgi tieši tā, kā tas tika paredzēts nākamā gada 1. janvārī. Pagājušajā nedēļā mēs izvirzījām priekšlikumu, kas ļaus radīt Eiropas noguldījumu apdrošināšanas schēmu, saīsinājumā EDIS. Tas ir trešais pīlārs Banku Savienībā, kas ko vienmēr bija paredzēts veidot vienlīdz kopā ar vienoto uzraudzības un vienoto noregulējumu iestādes pasākumu. Tas, tas ir kā daļa no kopēja pasākuma daudzuma, tas izklāstīs piecu priekšsādātāju ziņojumā, ko lika priekšā priekšsādātājs Junkers, lai padziļinātu ekonomikas un monetāro savienību. Priekšlikums ir pāriet no pašreizējās nacionālo noguldījumu garantijas schēmas sistēmas uz tādu schēmu, kas iekļaut, ietvertu noguldījumus visā banku savienībā noguldījumiem jau paredzētas garantijas līdz 100 tūkstoši eiro, ja banka bankrotē. Un šajā visā Eiropas schēmā, ko grasamies ierosināt, mēs paredzētu to, ka bankas būs daudz labāk aizsargātas arī tajos gadījumos, ja ir tāda spēcīgāka vietēja rakstura šoki. Mēs esam izveidojuši arī soli pa pieeju soli pa solim. Un tas katrā posmā konkrētie noguldītāji saņems to pašu aizsardzības līmeni kā šobrīd. Mēs turklāt ierosinām vispirms izveidot pārapdrošināšanas sistēmu 2017. gadā, kas tad darbotos trīs gadus, pēc tam pakāpenis šo fondu izvērst, pamatojoties uz līdzapdrošināšanas pasākumu, līdz kamēr tas tiek pilnībā izveidots tā, kā to vēlams redzēt līdz 2024. gadam. Vēlamies, lai tas banku sektoram būtu izmaksu neitrāls, tātad iemaksas edis tiks atskaitīts no tā, kas bankām tik un tā būtu jāmaksā nacionālajās noguldījuma garantijas schēmās. Mēs esam iestrādājuši šeit ļoti spēcīgas drošības klauzulas pret dažādiem morāla raksturu kaitējumiem un esam izveidojuši arī virkni citu pasākumu, kas ļaus samazināt risku. Tā piemēram, jūs nevarēsiet saņemt līdzekļus no EDIS sistēmas, ja jūs nebūsiet vispirms iemaksājis pilnā apmērā pienesumu Nacionālajā depozītu apdrošināšanas schēmā un pārapdrošināšanas posma laikā pirmos trīs gadus jūs nevarēsiet saņemt līdzekļus no EDIS līdz brīdim, kamēr visi līdzekļi jūsu Nacionālajā apdrošinājuma schēmā nav izmaksāti Domāju, ka kopumā tā ir visai līdzsvarota pakotne un piedāvā kaut ko apmaiņā pret kaut ko, nevis tā, ka kaut kas tiek piedāvāts eh, apmaiņā pret pilnīgi neko. Un šī procen, šis process, protams, nebūs vien, vienkārši, to mēs visi zinām, bet domāju, ka vienīgais veids, kā virzīties uz priekšu, ir strādāt pie riska samazināšanas un kopīgas atbildības par risku, un tas jādara kopīgiem spēkiem. Tieši to piedāvā arī šī dokumenta pakotne. Uh, Tajā pašā dienā, kad tika publicēts mūsu ēdas priekšlikums, man bija arī tas prieks un gods noslēgt sarunas par jauniem noteikumiem, kas regulēs finanšu salīdzinošos kritērijus. Šie jaunie noteikumi samazinās manipulācijas risku, pārliecināties, ka salīdzinošo kritēriju sagatavotāja ES saņem iepriekšēju autorizāciju un tiek pakļaut atbilstīgai pārvaldībai. Es domāju, ka tas at, ļaus atjaunot uzticēšanos finanšu tirgiem visā Eiropas Savienībā un priecājos, ka mums būs iespēja pateikties Korai Van Evenhoizinai un ēnu referentiem par viņu darbu pie šī konkrētā dokumenta. Pagājušajā mēnesī mēs vienojāmies par vārtspapīrošanas finanšu transakciju regulu Un arī to es saskatu kā tādu, kas ir centrāli mūsu reakcijai uz finanšu tirgus krīzi. Vēlamies uzlabot drošību un pārskatāmību, tā ļaus pārvaldīt mums risku ēnu banku sektorā atbilstīgi finanšu stabilitātes valdes publicētajām rekomendācijām G20. Un tāpēc šeit esmu pateicīgs par Soru kunga paveikto darbu un, protams, paldies arī ēnu referentiem tā, tam visam pa vidu mēs, protams, neesam aizmirsuši arī par patērētāju aizsardzību, jo tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi šai uh, eh, komerc sektorā, mazumtirdzniecības sektoriem. Ir panākts politisks vienošanās par diviem svarīgiem dokumentiem, ko mūs, kopš mūsu pēdējā dialoga martā, pirmām kārtām apdrošināšanas pār, eh, pārdalīšanas direktīva, tur mēs uh, strādājam kopā ar Langenkungu, tas ļaus pā, palielināt pārskatāmību apdrošināšanas tirgu un pārliecināties, ka tie, kas pārdod apdrošināšanu, izprot produktus un preces, ko tie piedāvā, un savukārt tie, kas iegādājas apdrošināšanas produktus saņem atbilstīgu informāciju, kas vajadzīga, lai viņi pieņemtu informētu raksturu lēmumus. Pārskatītā maksājuma pakalpojuma direktīva PSD2 e, ko savukārt vadīja. Tajānī kungs no parlamenta puses arī ir palielinājis patērētāju aizsardzību digitālo maksājumu jomā. Tos ir arī tajos gadījumos, kad, piemēram, tiek pazaudēta vai nozagta maksājuma karte. Tiek spēcināti arī drošības standarti, ko noteikti nepieciešams īstenot visiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Šis, šis, eh, šie lielie jautājumi nav likuši mums aizmirst, piemēram, virzīties uz priekšu arī ar otrā līmeņa pasākumiem. Kā jūs labi zināt, tas ir ļoti apjomīgs uzdevums. Šogad 38 otrā līmeņa pasākumu jau ir pieņemti, un mēs esam paredzējuši pieņemt vēl 23 līdz šī gada beigām, tā lai šis, šis iedvesmas moments turpinātos. Nu, lūk, tas tikai tāds neliels ieskats darbā, ko mēs šobrīd virzam uz priekšu, mana kompetenci portveļa ietvaros. Es domāju, kopumā uh, var jums teikt to, ka mēs ļoti strauji virzamies uz priekšu, un, protams, ka darba kārtība ir visai ambicioza. Es domāju, ka mums ir izdevies panākt labu līdzsvaru starp no vienas puses eh, finanšu stabilitātes uzturēšanu un aizsargāšanu, no otras puses izaugsmas eh, veicināšanu, investīciju un darba vietu radīšanas veicināšanu Eiropā. No savas puses, labprāt, gribētu turpināt šo tēmu un varbūt to pat pātrināt, lai mēs varētu virzīt uz priekšu darbu, piedāvāt taustāms rezultāts Eiropas pilsoņiem un uzņēmumiem tāpat. Ar nepacietību gaidu iespēju ar jums apspriest šos jautājumus šobrīd par to, kā varam to darīt, kā varam to darīt šobrīd un kā varam sastrādāties arī turpmākajos mēnešos. Paldies! Thank you very much. John. Liels paldies, Jonathan. Nu un tad tālāk došu vārdu runātājiem. Pirmais Baltskungs. Paldies, priekšsarētāji, komisāra kungs. Ļoti patīkam, ka mēs šodien varam turpināt viedokļu apmaiņu. Vēlētos vispārīgāk izteikties par vairākām lietām, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Komisija, kā likumdošanas uzraugs un kvalitātes sargs, un saistīta ar, no procedūru puses. Mani interesē, kā tas var būt, ka dalību valstis joprojām noregulējumu direktīvu un noguldījumu eh, atdrošanu direktīvu no 2006. gada joprojām nav īstenojušas. Kā tas var būt, ka dalību valstis starpvaldības, starpvaldību vienošanos par noregulējumu fondu pēdējā minūtē, respektīvi šodien, ratificē vai nav pat vēl ratificējuši? Vai īstenošanai nebūtu jābūt komisijas prioritātei pirms tā iet tālāk ar tālējošiem priekšlikumiem, kā viņi to dara. Vai līdz likumdevēju no nu, padomas puses atbildība nebūtu paredzot šīs normas arī vispirms pārskatīt iepriekšējās, vai nevajadzētu tomēr īstenošanu nodrošināt. Komisija pamato ka banku savienības pasākumu nepieciešama tādēļ, ka ir at, vēlas pāraut šo saikni starp banku risku un valstu risku. Kādā veidā tad komisija sasaista to, ka nacionālās nodokļu maksātājus aizstāja ar Eiropas nodokļu maksātājiem? To būtu grūti atbalstīt. Vai banku sektorā komisija vēlas uh, panākt uh, to, kas uh, nekādi viltus eh, rādītāji netiek izmantoti. Ir, manuprāt, nepieciešama MRE eh, un aktīvu kategoriju izvērtēšana jānotiek konsekventi ar tirgus situāciju. Varbūt jūs varētu tādu nelielu ieskatu sniegt. Well, thank you, first of all. Paldies pirmkārt jau par šiem komentāriem. Un es teiktu, ka es pievienojos jūsu balstāju vilšanai, eh, ka ir bijis nepieciešams tik ilgs laiks likumdošanas ratificēšanai un to saistību izpildēji, ko dalība valsts ir uzņēmušās. Tāpēc pēdējā gada laikā esam darījuši visu, ko mēs varam, divpusēji ar dalību valstīm, ekofin ietvaros, eirogrupas ietvaros, lai regulāri uzsvērtu nepieciešamību veikt īstenošanu. Salīdzinot ar to, kur mēs bijām gada sākumā, es teiktu, ka ir panākts diezgan liels progress, bet es jums piekrītu, ka būtu labāk, ja mums nebūtu e, jāpilda šie pasākumi, ņemot vērā, ka e, dalībvalsts uzņemšās saistības. Uh, un tās ir jāpild. Bet eh, es uzskatu, ka mēs esam gatavi sākt arī pārkāpumu procedūras. Es katrā ziņā izmantošu visus instruments, kas ir manā rīcībā, lai šo spiedienu uzturētu arī turpmāk. IGA procents, kas bija nepieciešams, ir sasniegts šodien. Bet es piekrītu, ka mēs nevaram būt situācijā, kur viss notiek pēdējā minūtē. Kas attiecas uz jūsu plašākajiem izteikumiem par riska mazināšanu un jūsu pamat jautājumu par to, vai visi šie pasākumi nebija jāīsteno vispirms, pirms mēs sākam citus pasākumus īstenot, tad es varu atbildēt, ka uh, BRD un DGS būs pilnībā īstenot pirms e, citi priekšlikumi par Edis e, stāsies spēkā. Tam būs nepieciešams pietiekami ilgs laiks, lai tas notiktu, un tas ir ļoti svarīgi, lai secība būtu tieši tāda. Tieši tādēļ arī priekšlikums ir strukturēts tādā veidā, kādā tas ir, lai būtu pasākuma riska mazināšanai paralēli šī riska dalīšanas vai saistību dalīšanas pasākumiem. Es domāju, ka mēs visi pie, esam viensprāts, ka šie procesi ir vajadzīgi. Jautājumi ir par to pakāpenisku piemērošanu. Jautājums, kā mēs varēsim uh, kliedēt šīs bažas, kuras jūs paudāt. Es teiktu, ka strādājot kopā, tandēmā un apliecinot cilvēkiem katrā posmā, ka mūsu ierosinātie pasākumi riska mazināšanai tiek atbilstoši virzīt uz priekšu paralēli mūsu priekšlikumam par noguldījumu apdrošināšanas schēmu. Paldies, Nīna Gila! E, paldies, es esmu sveicināts, komisār kungs. Kapitāla tirgus savienība daudzi prāt ir e, ambiciozākā, ambiciozākais projekts kopš eiro valūtas ieviešanas. Es domāju, ka jūs esat e, par CMU paketi saņēmuši plašu atbalstu bet neesmu pārliecināts, vai eh, padome arī tāpat būs, ņemot vērā, ka padome ir parādījusi eh, atkal un atkal, ka nevēlas Eiropas eh, pieeju. Nav runa tikai par daudzgad finanšu schēmas pieeju, kur daudz dalību valsts nav virzījušos priekšu. Nonākot šai strupceļā, es teiktu, ka jums būs maz iespēju uh, reaģēt uz citām nepieciešamām reformām, lai CMU darbotos. Vai runai par EDIS, vai par maksātspēju, vai nodokļu sistēmas reformām. Es vēlos uzsvērt to, ko Burkhards Balts jau sacīja. Ko jūs darīsiet kā komisijas pārstāvis tuvākajos mēnešos, lai nodrošinātu, ka uh, tirgus uh, tie, ka naudas tirgus eh, fondu priekšlikums un līdzīgi saņems atbalstu padomē. E FT ziņoja pagājušajā nedēļā, ka pirmā vērtspapīrošana, kas eh, vērsta uz eh, pakārtoto hipotekāro um, instrumentu izmantošanu ASV kopš krīzes laika ir Eh, pietiekami riskanti. Es piekrītu, ka ir nepieciešams eh, izsniegt lielāks, eh, lielāku aizdomu apjomu reālai ekonomikai, un saprotu, ka jūs vēlaties norošināt, lai līdzīgas lietas neatkārtos Eiropas Savienībā, bet ir vairāk lietas, ko es vēlos no jums dzirdēt. Mums ir aps un aptuveni 826 miljārdi slikto kredītu Eiropas bankās. Kā mums nodrošināt to, ka tā, tā, tie netiek vērtspapīroti? papīroti? Un eh, šī nodokļu apdrošināšana, eh, šī noguldījuma apdrošināšanas sistēma, kā mēs varam nodrošināt to, ka investori var paļauties uz STS eh, marķējumu. Vecupīrošana daudziem liekas, ka tā būs sekmīga tikai tad, ja būs vienoti spēles noteikumi sektām obligācijām, kas šobrīd varētu būt bankām drošāka opcija nekā vecupīrošana kā mums to risināt, vai kaut kas tiek gatavots. Well, thank you, and thank you for the... Paldies, paldies par vispārējo atbalstu kapitāla tirgu savienībai. Attiecībā uz vispārīgiem izteikumiem par padomi un CMU, es teiktu, ka atbalsts ir bijis labs CMU no padomas puses. Viņi virzījušies pietiekami strauji, arī par vērtspapīrošanas dosie, ko viņi pabeigs aptuveni pēc nedēļas vai divām. Viņi ir snieguši nopietnu atbalstu, visi 28 dalībvalsts respektīvi, uz eh, pakāpeniskai pieejai. Un ar rīcības plānu mēs tad esam skaidri par, eh, aprakstījuši, kādi būs šie soļi. Uh, Un es saprotu, ka mans darbs ir virzīt to visu uz priekšu un panākt, ka tas viss arī tiek īstenots. Es domāju, ka mums visiem jācenšas to izdarīt pēc iespējas ātrāk. Par MFS es saprotu jūsu vilšanos, mēs neesam pavirzījušies uz priekšu īpaši Luksemburgas eh, prezidentūras ietvaros. Kā jūs zinat, es uzskatīju, ka mums ir jāpanāk progress. Nīderlandes prezidentūras ietvaros cerams tas notiks. Mēs šobrīd ved sarunas ar viņiem par šo tematu un uzsveru, cik ļoti svarīgi ir panākt progresu. Šīs lietas ir jāvirz uz priekšu par vērtspapīrošanu. Konkrētās bažas, ko jūs paudāt, mēs, protams, ar tām saskaramies, iepazīstoties priekšlikumu detaļas parlamentā. jāsaka, ka es arī gribēju tādu sistēmu, kurā vērtspapīru izdevēji, veicot vērtspapīrošanu, paši uzņemas atbildību par to, ko viņi dara. Mēs redzējām, kas notiek ar kredītreitingu aģentūrām, kur mēs uh, reitingu piešķiršanu nodevām trešām pusēm. Tur radās iespēja cilvēkiem izmantot trešo pusi, lai uh, panāktu uh, tādu papildus apdrošināšanu. Par sektām obligācijām mēs uzsāksim pilnvērtīgu konsultāciju, apspriešanu, tātad nākam gad, kā daļa no CMU rīcības plāna, un tad mums būs iespēja dažas jūs minētās saiknes pārbaudīt. Paldies, Bernts Luke! Paldies! Komisāra kungs Lord Hill. Vēlos jums uzdot īstenībā tādu vienkāršu jautājumu par banku savienību, respektīvi tās trešo pīlāru, par eh, noguldījumu apdrošināšanu. Vai jūs piekristu man, ka tie riski, kas pastāv Eiropas Savienības banku sektorā, ir ļoti asimetriski sadalīti? Un ka smaguma punkts ir Dienvidu Eiropas krīzes skartajās valstīs, gan attiecībā uz atkarību no valsts parāda, gan arī problemātiskiem privātajiem kredītiem. Un, protams, jāsaka arī ir, ka neviens īsti vēl nezin, protams, kas nākotnē notiks, bet runājot par sagaidāmiem maksājumiem šādā noguldījuma apdrošināšanas sistēmā, uh, ir jāiziet no pieņēmuma, ka no Vācijas viedokļa šis ir neto maksājumu pieeja no Vācijas sistēma par labu eh, Dienvidu valstu banku sistēmām. Ne, I... Manuprāt, es sāktu ar to, ka pirmkārt jau veselu reformu virknes eh, īstenošanas mērķis bija mazināt eh, iespējamību, ka bankas bankrotēs un to, ka noguldījumu garantijas schēma vispār ir jāuzsāk. Otrakārt, es domāju, ka jums ir taisnība uzsverot to, ka pastāv atšķirīgi riska līmeņi Eiropas bankas sektorā Un īstenojot virkni pasākumu, tā ir skaitā riska mazināšanas pasākumu, mērķis ir mēģināt nodrošināt, ka risks tiešām tiek mazināts un problēmas tiek risināts, kā tas ir minēts eh, tajā paziņojumā, kuru publiskojām paralēli likumdošanas priekšlikumam. Tāpat jums ir taisnība, ka tas, kā mēs to esam strukturējuši, lai pārietu no pārapdrošināšanas uz līdzapdrošināšanu, tātad pēc trim gadiem, tas būs brīdis, kad eh, pirmo reizi eh, risks vairs nebūs kopīgs. Tādējādi jūs riska svērumu varēsiet aprēķināt Eiropas līmenī, nevis nacionālā līmenī un tā rezultātā riska svērums drošākām bankām nozīmētu, ka tās mazāk riskants banks maz, maksās mazāk un riskantāks banks maksās vairāk. Tas, manuprāt, ir vēl viens piemērs tam, kā ir iespējams e, atbildēt uz e, bažām, par kurām mēs zinām, ka tās pastāv, bet arī, lai panāktu progresu, uh, cenšoties īstenot Banku Savienības trešo pilāru, kas vienmēr ir pastāvējis, mēs esam iekļāvuši uzraudzību Eiropas līmenī, noregulējumu ieviesuši Eiropas līmenī un depozītu noguldījumu garantijas schēma Eiropas līmenī. Šāda ideja jau vienmēr ir pastāvējusi, bet mums ir nepieciešams loģisks veids, kā to īstenot ar eh, drošības pasākumiem, jo mums ir nepieciešams, lai cilvēki mūs atbalstītu, eh, kamēr mēs eh, cenšamies virzīties uz priekšu Un tāpēc uh, uzskatu, ka šī ir ļoti līdzsvarota pakete, kur ir paredzēts vairākas uh, fāzes vai posmi, lai cilvēki redzētu, ka lietas notiek, pirms mēs virzamies tālāk nākamajā uh, fāzē. Manuprāt, man ir vēl laiks papildinošam jautājumam. Ja gribat atbildi, tad desmit sekundes. Es vēlos uzdot to jautājumu vēlreiz, ko jūs neatbildējāt. Jā, tā ir, ka jūs cenšaties mazināt risku, bet Atcīmredzot, jūs uzskatāt, ka riski tiešām pastāv, jo savādāk jau nebūtu vajadzīgi nemaz eh, noguldījumu garantijas eh, sistēmu. Vai jū, nav tā tomēr, ka jūs eh, piekrītat man, ka vācu sistēma veiks lielāks iemaksas par labu Dienvidu Eiropas banku sistēmām? Atbilde. Mērķis ir padarīt visu sistēmu drošāku Un līdz ar to es neteiktu, ka tās ir pareizi apgalvot, ka šī pasākuma sekas būtu vēlme izveidot tādu transferu savienību. Es zinu, ka cilvēki par to ir nobažījušies. Es zinu, ka ir iespējams izvairīties no tām bažām, kas jums un citiem ir, un tas, kā mēs šai eh, lietai pieejam, es domāju, ļaus mums to arī īstenot. Thank you! Paldies! būtu uh, labi arī uz, sarakstu ar bailout uh, par dalību valstīm. Nu, mēs, mēs varētu redzēt arī atšķirības ar ziemeļiem un dienvidiem. Nils Torvalds tālāk. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāru kungs, ka esat šeit atkal. Ambīcijas, ka kapitāla tirgus savienību saistīts ir uh, tādas, kuras mēs atbalstam, un mēs vēlamies eh, parlamentā arī turpināt darbu pie likumdošanas priekšlikumiem. Tomēr man ir eh, nopietnas bažas, tad, kas saistīts ar tendencēm, kuras mēs redzam praktiski visās eh, politikas jomās šobrīd Eiropas Savienībā. Mums ir skaidrs centrs, kur ir dažas ietekmīgas dalība valstis, lielākā daļa uh, Eh, likumdošanas eh, tiek veidotas balstoties uz eh, šī centra vēlmēm. Problēmas ir tur, ka netiek ņemt vērā perifērija. Vismaz nevienmēr. Un risks, kas var tikt aprakstīts kā asimetriski šoki, triecieni vai asimetriski viļņi, ir ļoti aktuāli šajā kontekstā. Lasot priekšlikumu CMU, esmu nobažījies, ka mēs šāda veida kļūdas kārtējo reizi atkal pieļausim. Uh, un tas pats būtu attiecināms, acīm redzam, arī uz noguldījumu garantijas schēmu. Nav nekāda noslēpuma, ka mums ir izteikti divi centri kapitāla tirgos Frank - Frankfurt un Londona. Un e, pateicoties e, dažiem jūsu draugiem no UKIP, acīm redzot no Londonas, mēs varēsim atbrīvoties šajā savienībā, bet e, tas diez vai mazinās problēmu kopumā. Vai jūs varētu apliecināt, ka jūs darat vajadzīgās lietas, neskroties uz to, ko vēlas jūs draugi kaut kur? Mm. Atbilda. Es ceru, ka varu jums apliecināt pār, daļēji ar vārdiem un pārējā ziņā, kad noteikti ar darbiem, redzot, kā es strādāju Bet kas attiec uz to, ko varu jums sacīt, tad es piekrītu jūsu sākumā sacītajam, ka vienmēr ir nepieciešama tāda pieeja, kas ir pēc iespējas samērīga un izvairas no pieejas, ka viens risinājums dar visiem. Un šeit nav runa tikai par kapitāla tirgu savienību vai finanšu pakalpojumu jomu paskatieties uz kapitāla prasību pārskatīšanu, pie kā mēs strādājam šobrīd. Viens no iemesliem, kāpēc mēs to daram, ir censties noskaidrot, kāda būs ietekme uz aizdevumu izsniegšanu, it īpaši MVU. Tas būtu piemērs samērīgumam, kas attiecas uz visu pieeju kopumā kapitāla tirgus savienībai. Tas, kā es esmu plānojis strādāt pie šī jautājuma, sākot ar tādu patiesu apspriešanos. Es nesāku ar tādu gatavu schēmu, kuru gatavojos uzspiest. Es sāku ar to, ka jautāju plašam cilvēku lokam, kas ir galvenie šķēršļi un ko viņi ierosina, kas būtu praktiskie risinājumi, kas ir iespējami, lai pārvarētu šos šķēršļus, un tā mēs esam piegājuši šīm lietām. Vēl viens piemērs varētu būt tās debatas, kas mums sāksies par eh, sektējiem eh, obligācijām. Es zinu, cik dažos tirgos tās ir svarīgas, savukārt citos tirgos tās ir maz svarīgas. Līdz ar to man jautājums nav tik daudz tāds, e, kā man uzspiest kaut kādu saskaņotu schēmu, pārtraucot to tirgu darbību, kas labi darbojas. Tā vietā es skatos, e, kas labi darbojas, ko mēs no tā varam mācīties un kā mēs to varam paplašināt uz pārējiem Eiropas tirgiem, lai arī citi gūtu labumu no šādas sistēmas. Tas, es domāju, būs lielākoties arī tas, kā es centīšos e, šīs lietas īstenot. Jā, mēs arī, protams, pārskatīsim pierādījumus, lai varētu analizēt rezultātus, būt elastīgiem savā pieejā, līdzsvarotiem. Un es domāju, ka tas arī ir tieši tas, ko es vēlos panākt. Jo šī ir kapitāla tirgus savienība, kas, manuprāt, tāds klasisks vienotā tirgus uh, projekts visām 28 dalībvalstīm. Es teiktu, ka dažas valsts, kas iegūs visvairāk, būs tās, kurām ir vismazāk attīstītie kapitāla tirgi šobrīd. Un tāpēc es uzskatu, ka ir svarīgi paturēt prātā šīs valstis un domāt par to, kā mēs varam šos iegūmus e, izplatīt pēc iespējas plašāk. Thank you, Fabio De Mazi. Paldies, un nākošais runātājs Fabio De Mazi. Esat sveicināti, komisār Hīl. Eh, normālā eh, veidā es parasti jautātu par šo eh, kapitāla tirgus savienību, jo tas jau būtu garlaicīgi un nekas man nav tik ļoti nevēlams kā garlaikot jūs, tāpēc es vēlētos ar banku struktūru reformu sākt. Banku struktūra reforma šobrīd ir iesprūdus parlamentā, tomēr e, šobrīd ir īpaši svarīgi piešķirt noregulējumu režīmām e, uzticamību. Un e, tas, kas šobrīd Vatikā, gluži kā Vatikāna koncīlijā, mē, mēs gaidām visu laiku baltos dūmus, bet pārsvarā tikai melnē vien redzam. Tas varbūt arī izskaidro šeit komitejā manāmo smaciņu. Bet jūs esat arī sacījuši, ka pie zināmiem apstākļiem, ja nebūs vienošanās, jūs atsauksiet šo priekšlikumu, un tāpēc vēlos jums jautāt, līdz kuram brīdim jūs gaidīsiet šos vienošanos, lai neatsauktu pašu priekšlikumu, jo priekšlikums jau pēc būtības bija labs, man būtu ļoti žēl, ja mēs šeit izblamētos, kā Eiropas parlaments, un neīstenētu šo svarīgo reformu. Otrakārt, Vēlos eh, par eh, noguldījumu garantijām jautāt. Man tas liekas eh, pats par sevi saprotams, ka mums būs šīs funkcionējošā valūtas savienībā šāda garantijas schēma, bet man jāpiekrīt iepriekšējiem runātājiem, ka mēs uzņemamies lielus riskus un banku struktūra reforma ir nepieciešama risku mazināšanai. Mēs šīs lietas neesam pabeiguši. Man pārsteidza, ka Junker kungs paziņoja, ka ka izņēmums tiks attiecināts uz eh, krājbankām. Birkli vēlāk jūs nācāt klājā ar priekšlikumu, kur nebija eh, izslēgtas krājbankas vai krājbankas savienības. Vai šādas pretrunas būtu kaut kā skaidrojams? Un noslēgumā vēl viens jautājums, kas ir tāds eksotiskāks varbūt šķietami, bet tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo mums visiem ir radies iespējas, ka pēc eh, notikumiem Parīzē jautāju arī Vācijas valdībai par eh, to pasākumu, kas tiek eh, īstenot, lai apkarotu terorismu, kā kontu iesaldēšanu un tā tālāk tad tiek, ka runa ir ka to, ka komisijai tas jādara, un komisija atbildēja, ka viņa, viņa to nevar darīt, ka mm, dalību valstīm ir visa šī informācija. Un tā tā tāda interesanta atbilde, bet eh, man tā nav apmierinošas, tāpēc no jums labprāt dzirdētu, vai jūs nevarētu tomēr atbildēt šobrīd. Okay. Uh, so thank you. Uh, three... Trīs jautājumi par PC, par banku struktūrālo reformu. Domāju, ka esmu rīkojis konsekventi mēnešu garumā. Ņemot vērā komisijas nostādnes, ka mēs uzskatām, ka pārāk liels, lai bankrotētu, un to, kā padomi ir vienojusies par vispārīgu pieju, es uzskatu, ka tas mums dod pamatu, lai virzītu priekšlikumu tālāk. Un es ceru, un visu laiku esmu zinājis, ka eh, parlamentā nebūtu nav viegli, bet mēs spēsim rast vienošanos, lai mēs varētu uh, turpināt strādāt ar priekšlikumu. Tālāk par garantiju schēmu. Es uh, atkārtoju manis paši iepriekš sacīto. Es uh, negrib pieņemt apgalvojumu, ka tas, ko mēs darām, nāk ar priekšlikumu par riska sadalīšanu, nevis par riska samazināšanu. Mums ir apzināti jānāk klajā ar priekšlikumu, kurš attiecas uz risku samazināšanu, uz riska kopīgu uzņemšanos. Manuprāt, tā ir pareizā pieeja un arī nozīmīgi ir tas, ka mēs veicam riska samazināšanas pasākums. Tālāk par vietējām krājbankām. Manis norādītā nostāja un domāju, ka tā ir visu kolēģis, kolēģis nostāja un komisijas priekšsēdētāja nostāja, ka visām bankām ir jābūt aptvērtām depozītu garantijas schēmā, bet arī mēs apzināmies eh, atšķirīgu banku modeļu specifiku konkrētī. Uh, Eh, IPS schēmas vairākās valstīs, krājkases modeļus, pārkastes Vācijās, un mēs strādājam arī pie šiem jautājumiem, gatavojot priekšlikumu un par jūsu beidzamo jautājumu. Domāju, ka var konkrēti atbildēt, ka jautājums par to, kā ar finanšu produktiem vispārīgi mēs varam novērst dažādus drošības trūkumus un apzinoties, kā mm, cilvēki var eh, to izmantot savās interesēs, meklēt iespējas te terorismu finansēšanai, tāpēc mums ir jādomā par to, kā mēs varam šo sistēmu padarīt stingrāku visās vietās, kur mēs to varam. E, kolēģi, lūdzu uzdodiet jautājumu divu minūšu garumā. Vārds Svenam Gigoltam. Paldies, komisāri. Kamēr mēs uh, esam šajā sēžzālē, Parīzē notiek klimata sarunas. Un finansēm arī šeit ir savs devums dodams runājot par zaļo ekonomiku. Jūs atsaucāties eh, kapitāla tirgus savienību plānā uz šo faktu un Šajā sakarā man ir divi jautājumi. Pirmais prips gatavojot. Mēs vienojāmies, ka noturīga attīstība. Šajā sakarā iedzīvotāji tiks informēti, bet pagaidām jūsu dienesti nav esas e, eh, pilnvarojuši sniegt atzinumu par konkrētajiem uh, tehniskajiem standārtiem. Vai jūs varat izmantot šīs klimata konferences iespēju, lai apstiprinātu, ka jūs ieviesīsiet noteikumus, par kuriem ir vienojies parlaments ar iepriekšējo komisiju un padomi, un piešķirsiet attiecīgo mandātu esmai, lai varētu uh, nodrošināt ilgspējīgu investīciju informāciju pilsoņiem. Tālāk par depozītu garantēju schēmām. Pirmkārt vēlos sacīt, ka mēs piekrītam, ka ir jābūt kopējai sistēmai, kas paredz visur vienādu paļāvības principu. Mēs atbalstām šo pārapdrošināšanas sistēmu, bet nevaram atbalstīt jūsu priekšlikumu pēdējo etapu ar vienu kopīgu fondu, jo šāda veida sistēma sagrautu institucionālās eh, aizsardzības schēmas, kas ir prioritāras reālu, uz reālu ekonomiku orientētai banku sistēmai tādās valstīs kā, piemēram, Vācija. Un jānorāda, ka komisijas priekšsēdētājs 8. oktobrī norādīja, ka šīs sistēmas netiks skārtas, tie ir viņa vārdi. Kā jūs varat apstiprināt to, ka Eiropas komisija runā vienā balsī. Kā cilvēki var uzticēties, ja priekšsēdētājs saka, ka tās netiks skartas, un jūs piedāvājat e, kaut ko, kas būtu devējis par vienu kopēju fondu? The... Uh, par uh, pirmo punktu runājot, un ilgtspējību un prips kopumā. Point, I think it is important. Uh... Domāju, ka ir svarīgi kapitāla tirgus savienībā meklēt ilgatermiņa risinājumus. Un, eh, protams, notiek diskusijas eh, par šo jautājumu, par kurām jūs zināt labāk vēl nekā es starptautiskā līmenī, regulatīvā līmenī, eh, par SRV, par saikni starp finanšu regulējumu un ilgspējīgas jautājumiem, un es domāju, ka mums ir cieši jāseko šiem jautājumiem. Tālāk kapitāla tirgus savienībās ietvaros eh, zaļās obligācijas ir atsevišķs jautājums tālāk par prips runājot. Es apzinos jūsu interesi par šo jautājumu, esmu to runājis, izrunājis ar saviem dienestiem un būšu gandarīts par iespēju to diskutēt ar jums turpmāk, un es domāju, ka ir iespēju saņemt atzinumu no ESMA šajā sakarā. Neesmu pret to, bet es labprāt turpināšu šo sarunu ar jums. Drīzumā tālāk par jūs sacīto attiecībā uz depozītu garantijas schēmām. Es domāju, ka manis norādītā nostāja ir kolēģijas un komisijas priekšsēdētāja nostāja Un ceru, ka jūs arī to izmantosit, ka visām bankām ir jābūt aptvērtām, bet, bet es sacīju, ka mēs ļoti labi apzināmies specifisko modeli, ko piedāvā investora aizsardzības schēmas un uh, Esmu to izrunājis gar un plaši ar paš, pašām krājkasēm Vācijā, ar kooperatīvajām bankām, un mums ir jāstrādā ar šo jautājumu tādā veidā, kas respektētu attiecīgo modeli, bet arī paredzētu progresu ar depozītu garantijas schēmu. Paldies! Neredz zālē Stefanu Vulfu. Tādā gadījumā e, deputāts Harnemans. Paldies, priekšsēdētāji. Es izmantošu desmit minūtes šādā gadījumā. Es būtu vēlējies uzdot divus jautājumus par Eh, apdrošināšanas garantijas schēma. Es mazliet tagad eh, sajaucu vienas lietas ar otrām, bet kas notiks, ja viss nenorit kā paredzēts un baidos, ka Dienvidu Eiropā tā tas varētu būt, un tas nozīmē, ka apdrošināšanas būtu tikai relatīvas. Šī garantija, Eiropas garantija ir pareizs princips, bet šobrīd ir no vienas puses Kamerona eh, kungs, iespējams jūs zināsit, kādu vēstuli viņš ir uzrakstījis eh, Donaldam Tuskam, un tajā ir atsevišķi rindkopa par pārvaldību, un šajā eh, rindkopā skaidri viņš norāda, ka apvienotā karaliste nevēlas piedzīvot diskrimināciju, un ka ne eiro valstis nevēlas tik diskriminētas attiecībā pret eiro val zonas valstīm, ka šādiem maksājumiem ir jābūt brīvprātīgiem un nodokļu maksātāji nedrīkst būt atbildīgi par to, kā eirozona mēģina garantēt tās stabilitāti. Ko darāt jūs, lai izveidotu šo garantiju sistēmu? Veidojot sistēmu, par kur runāja Kamerona kungs. Tālāk otrais smagsvērs ir šaiblē. Protams, ka um, par banku savienību runājot, tas var būt tikai tā, un ba Dienvidu valstu bankas var būt šeit lielāku labumu nekā uh, Ziemeļu valstu uh, bankas, bet kā tas iet roku rokā ar jūsu norādītiem principiem? Atbildi. Es domāju, ka pats eh, pārstāvot valsti, ko varētu dēvēt par ziemeļu valsti, un arī ziemeļu valstīs ir eh, vērojams problēmas ar bankām. Es eh, būtu vēlējies sācīt, ka šī ir parādība, kas vērojam tikai daļā no valsts, bet um, visas piezīmes izskanēja ar zināmu garšu, ka tā ir unikāla problēma. Un par savā valstī eh, sekojot um, problēmām, ko ir piedzīvojušas bankas, es domāju, ka mēs varam atrast līdzīgus piemērus ar problemātiskām bankām. Un tas notiek visās mūsu valstīs, tā izskaitā eh, bankās, kas darbojas pēc korporatīvu modeļa. Eh, jūsu sacītais par Un atvainojiet, jā, es neņēmu vērā visas aspektus, bet runājot par jūsu pieminēto saikni starp Banku Savienību un e, Kamerona vēstuli Eiropadomas priekšsēdētājam. Mm par daudz valūtu Eiropu un domāju, ka tajā, kas attiecas uz Banku Savienību, šeit ir skaidra doma, ka Banku Savienība ir Eirozonas valstīm, bet tā ir atvērsta valstīm, kuras vēlētos tai pievienoties. Un arī norādīt pasākumu, kas būtu jāveic ārpus eirozonas valstīm konkrētajos apstākļos. Un tālāk par depozītu garantijas schēmu domāju, ka es eh, varu atsaukties uz manis iepriekš sacīto, ka Tas nozīmē izveidotu tādu sistēmu, kas banku darbību padarītu spēcīgāku Eiropā, tas būtu saprātīgi, un mēs visi varam ciest no uh, plaša mēroga vai vietoja mēroga banku triecieniem, un kopēja šāda schēma uh, mūs padarītu spēcīgākus un pasargātu mūs neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī tas notiktu. Paldies! Nākošais runātājs Markus Fervers. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Divi īsi jautājumi. Aptver vienu gadu pēc jūsu uzklausīšanas, kas no kolēģiem jautāja, vai jūs esat iecerējis nāk vai ar priekšlikumiem, lai grozītu depozītu garantiju. Jūs atbildējāt, ka mm, tas ir paredzēts eh, direktīvā, kad 2019. Eh, gadā nāk būtu klajā šāds priekšlikums. Kas eh, jūs tagad mudinājis ir mainīt nostāju gadu laikā un piedāvāt Eiropas depozītu garantiju? Un pats, jā, eh, man ļoti patīk kapitāla savienības doma. MVU būs jādzīvo no kredītiem un jāturpina eh, būt atkarīgiem no kreditēšanas finansējuma. Un tagad redzot, ka komisija ir pret stingru uh, proporcionalitātes principu piemērošana. Un pretēji banku iestādes piedāvātājiem komisija nevēlas, lai būtu šāds publicēšanas pienākums, un ja to es sasaistu ar depozītu garantijas pienākumu, kā jūs paskaidrosiet to, ka mazās banku iestādes var garantēt MVU finansēšanu? Well, all, on... Eh, pirmkārt, par eh, pirmo jautājumu runājot. Eh, šeit atbildē varētu iekļaut divas būtiskas lietas. Pirmkārt, piecu priekšsēdētāju ziņojums te tik publicētajā laikā, kad es biju šeit uh, ar jums tikai pirms gada. Tas ir viens no elementiem, kas ir mainījies. Vēl viens elements, kas ir mainījies un kas atbilst kopīgai pieejai, kādu mēģinu piedāvāt, ir tāds, ka ja mums ir jāvirzās uz priekšu ekonomiskajās, eh, ekonomiskajos failos, tad mums ir nepieciešama uzticība. Šķiet, ka vairākos veidos tā un vairākās dalībvalstīs tā ir sabrukusi. Domāju, ka tas veids, kā jūs mēģināt uzticību atjaunot, ir virzīt lietas uz priekšu pamazām soli pa solim, nemēģināt darīt visu vienā gājienā noteiktu virzienu. Un nevirzīties uz priekšu tālāk, ja kams nav panākts progress. Tas attiec uz kapitāla tirgus savienību, tāda pat pieeja tiek um, ņemt vērā arī depozītu garantiju schēmām. Šeit tas ir atšķirīgs priekšlikums, um, varbūt uh, savādāks nekā tas, kas izskanēja 2012. gadā, kad cilvēki um, uzreiz gribēja doties pie šīs mutualizēšanas, tā bija daļa no e, koncepcijas un iecerētās arhitektūras, bet ir nepieciešams laiks virzot lietas uz e, priekšu pakāpeniski un pakāpeniski piešķirot iespēju šādas uzticības atgūšanai. Tālāk par jūsu sacīto. E, MVU aizdevumu sakarā un kā mēs esam tos iecerējuši veicināt? Manuprāt, atbildi ir meklējama iecerētajos pasākumus. Var piekrist tam, ka MVU aizdevumi atbild uz to ir meklējumi ne tikai kapitāla tirgus savienībā, āt, tas attiecas uz uzņēmumu uz dažādu atšķirīgu finansējumu e, veidu piešķiršanu, ar labākiem un kredīti informēšanu, citiem pasākumiem, tie ir, tas var būt noderīgi. Manuprāt, jautājums, kā jūs varat atbalstīt bankas, kuras tradicionāli daudzās valstīs ir galvenais finansējuma jūt, un atkal šeit ir vairāk veidi, piemēram, to var darīt ar mūsu priekšlikumiem par vērtpapīrošanu. Uh, Eh, kā bankas var um, jā, eh, tiešākā veidā aizdot eh, MVU un atvieglot savas bilances, un tā dara daudz, tā skaitā Vācijas bankas, bet arī piekrītu tam, ka mēģinot iekļaut proporcionalitāti mūsu kapitāla prasībās, skatoties ar CRR pārskatu, skatoties uz tiem veicamajiem pasākumiem ir jājautā, vai mūsu likumdošana darbojas, kā mēs esam gribējuši, vai tai ir negaidīta iedarbība tad, uz tādās jomās kā aizdošana un aizdošana MVU. Paldies, Renato Soru, nākošais runātājs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu zināt, Hilkunga viedokli par jautājumu, kuru mēs apspriedām komitejā konkrēti par riska faktoru iekļaušanu eh, publiskiem valsts papīriem banku bilancēs. Jo mūsu iespējas ir tāds, ka vidusjūras valstīm nācās ciest no stingrās taupības politikas mēs ehm, piedzīvojām pārliecīgi staupības politiku. Valstis ir veikušas un iztenojušas lielus pūliņus, un pateicoties tam tās konverģējas uz stabilāku budžetu un finanšu politiku. Vai tagad valstīm tiks noteikti papildu uzdevumu maksājumi, vai tiks Eh, palielinātas procentu likmes vai tiks palielināti valsts finansējuma līmeņi valstīm, kurām ir ārkārtīgi liela vajadzība pēc izaugsmas, atļaujot turpināties konverģences procesam. Vai jūs nedomājat, ka tas izraisītu ļoti nopietnu finanšu nestabilitāti, kuras ietekmi mēs vēl nenovērtējam pietiekami? Es baidos, ka priekšlikumi, kas izskan, ir visai bīstami, un šie priekšlikumi grauj pašus pamatus konverģences procesam ekonomikās un budžeta līdzsvaru dažādās valstīs. Paldies! Um, I think first of all, atbildēm. Domāju, ka Jūs sacītais par uh, nepieciešamību apzināties finanšu stabilitātes riskus uh, un pārliecīgi strauju virzību, tas ir labi norādīts un arī Plašāk startautiskas debates notiek attiecībā uz suvereniem riskiem, un mēs jūtīgi izturamies pret šī jautājuma skatīšanu plašākā starptautiskā kontekstā, ne tikai Eiropā, bet starp Eiropu un citām jurisdikcijām, jo, ja tas tiek uztverts nepareizi, tad um, sekas attiecīgi var būt ievērojamas. Un tā pēdējādi uzskatu, ka mēs esam norādījuši, kā ir nepieciešams skatīt risku samazināšanu, tāpat arī mēs esam to pauduši Eiropas apdrošināšanas schēmas sakarā un vai mēs varam risināt jautājumu par to, kādā veidā dažādas bankas tiek eksponētas eh, suverēniem riskiem pašas savās valstīs. Un šī ir joma, pie kuras mums ir jāpiestrādā. Jo šeit vēl slēpjas jautājums, pret ko mums ir jāizturas reāli un jārisina tādā veidā, lai neapdraudētu finanšu stabilitāti. Un arī to mēs esam iecerējuši darīt turpmākajā periodā. Paldies, nākošais runātājs Georgios Krisos. Paldies, priekšstādātāji. Divi jautājumu no manas puses komisāram. Banka Savienība virzās uz priekšu saskanā ar komisijas plānu un komisiju. Sniedz ļoti po pozitīvu ieguldījumu šajā jomā, tajā pašā laikā daudzi banku profesionāļi uzskata, ka jauns regulējums daudzām Eiropas bankām samazināt savu apjomu un vēl vairāk apgrūtinās konkurences ar savienoto valstu bankām globālā mērogā. Kāda būs jūsu atbildi uz jū, šo kritiku? Vai pastāv risks, ka ir, būs pārāk daudz regulējumu un ierobežojumu, kas negatīvi varētu ietekmēt lielāko Eiropas banku sniegumu un perspektīvas? Un nākošais jautājums ir saistāms ar Grieķijas eh, situāciju. Eh, Grieķijas bankas veic savu rekapitalizāciju ļoti sarežģītos ekonomiskos apstākļos. Vai jūs uzskatāt, ka Grieķijas banka nozars spēs sekot banku savienības tendencēju saskaņā ar grafiku, ko jūs prezentējat, vai jūsuprāt Grieķu banku sistēma ir īpašs gadījums, kas jāskata balstoties uz izņēmumiem no pamatnoteikumiem. Paldies par pirmo jautājumu. Runājot. Domāju, ka jautājums pēc būtības ir par to, vai ir pārāk daudz regulējuma. daļēji. Mēs visi esam starptautiskos regulatīvos eh, fórumos un par to pārdomājam, un, manuprāt, pastāv plašs um, iespējas, ka vai mēs visi esam izpratuši pareizi, un darba vietu un izaugsmes jomā, vai mēs esam uh, raduši pareizo līdzsvaru. Runājot par turpmākiem regulatīviem pasākumiem, mēs zinām, kā tuvojas stīlā, mēs zinām, kā tuvojas vēl citu noteikumu pieņemšana, tas tiek diskutēts dažādos formos, bāzē vai citur, un mums ir jādomā par to, kā mēs varam darboties startautiskā regulatīvā vidē. To mēs darām ar tīlāk, bet. Uh, okay. These various recommendations. Bet jāapzinās, ka šīs dažādās rekomendācijas, kas izriet no dažādām komitejām, arī mums šeit ir jāizdod jautājums, vai vienmēr eh, tiek ņemtas vērā Eiropas banku sistēmas specifika. Tā ir veidojusies vēsturiski gai un ietekmējusies to Amerikas banku sistēmas, un es nedomāju, ka mums vajadzētu visos gadījumos importēt tos raksturlielumus, kas ir piemērota amerikāņu modelim, un to bez kritikas piemērot Eiropas banku sistēmai. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs spēcīgs banku sektors, mums ir jābūt, mums ir vajadzīgs spēcīgs bankas, kuras spēj turpināt īstenot tirgus veidošanas funkciju, bankas, kas eh, spēj aizdot un konkurēt E, par Grieķu bankām vispārīgi runājot un BRLD likumdošanu mums ir jāturpina strādāt pie šīs likumdošanas un mums ir viscaur jāpiemēro dalību valstīs e, noteiktie pasākumi un arī atsevišķi pasākumi paredzēja kapitālu pie, piesaisti no privātā tirgus, bet arī mums ir jāatzīst tas, ka šīs reformas tika ieviestas mērķtiecīgi, lai stiprinātu banku sektoru, un mums ir jāturpina reformu process. Paldies, Pēters Simons! Jā, vielen dank, Herr Vorsitzende. Paldies, priekšsarētāji. Pagājušā otrdienā preses konferencē, Lord Hill, jūs sacījāt, ka Nacionālā noguldījuma garantija schēma var saņemt no Eiropas eh, naudas eh, finansējumu tikai tad, ka ja būs ne tikai vecā direktīva, bet arī SRM eh, regula un BRRD direktīva pilnvērtīgi pārņemta nacionāla likumdošana. Mans jautājums, vai tiešām tā tas ir? Jo paskaroties likumdošanas tekstā, 41. pāns E apakšpunkts Runa ir par vecās DGS direktīvas 4, 4 6 un 7. Par SM un BRD īstenošanu es tur neko neredzu. Līdz ar to mans jautājums ir, Vai pilnvērtīgi BRD un SRM īstenošana ir tiešām priekšnosacījums, lai saņemtu piekļuvi Eiropas eh, naudai, pārapdrošināšanai un tālāk arī garantiju, eh, noguldījumu garantijām? Otrs jautājums. Tas saistīts uz jau izveidotajiem fondiem ar uzkrājumiem. Jūsu priekšlikuma tekstā īsti nav detalizēti aprakstīts, eh, kas attiec uz eh, Nacionālo fondu ieguldīšanu Eiropas līmenī. Jūs pirms tam runājāt par, eh, piemēram, publiskām krājkasēm, un viņu riska struktūrai ir jāņem, jātiek ņemta vērā tad, kad tiek e, veidots Eiropas risinājums. Bet ir svarīgi, lai šīs sistēmas varētu strādāt, lai arī tām būtu pieejams fonds, tāpat kā līdz šim, jo bez šāda fonda, protams, tās nevarēs pildīt savu uzdevumu. Kādā veidā tiks nodrošināts, ka pārējais posmā no nacionālajiem fondiem, kas tie jau izveidoti, kā uh, noguldījumu uh, e, garantija fondi, uh, kā tiks garantēts, ka šīs lietas varēs pastāvēt paralēli, lai tur būtu pietiekami līdzekļi, lai varētu pietiekami uh, pildīt nodrošinājumu funkciju. Well, I think on the... Nu, par pirmo punktu runājot. Nu, te pavisam tāda vienkārši praktiska atbildi runājam par um, šo īstenošanu. Jo saskaņā ar informāciju, kas manā rīcībā, PRD tiks pilnībā transponēts līdz šī gada beigām. 27 dalībvalstīs no 28, viena šķiet līdz janvārim vēl to nevarēs izdarīt. Tātad šobrīd, jāsaka, mēs virzījāmies uz priekšu ar šo. Uh, jaunāko priekšlikumu, un tas eh, būs, iepriekšējais būs jau pilnībā īstenots. Par otru jautājumu runājot. Pilnīgi noteikti ir tā, ka vēlamies izstrādāt tādu ieguldījumu sistēmu, kuras pamatā būtu riska izvērtējums. Un tādējādi ļaut drošākām bankām, piemēram, ieguldīt mazāk līdzekļu edis. Un tad, lūk, uz tādiem pamatiem mēs šo priekšlikumu virzām uz priekšu. Protams, ka vēl daudz darba darāms. Jāstrādā mm, sistēma tam, kā noteikt, cik liels tad būs šis ieguldījums. Tas būs daļa no likumdošanas procesa, ka mums vēl jāiet cauri domāju, ka te runāsim par SRB drīzāk. Tā tie nebūsim mēs, kas būs par to atbildīgi. Viņi būs atbildīgi par šīs sistēmas piemērošanu, īstenošanu, aprēķinu veikšanu. Un domāju, ka līdz ar to tas piedāvās tādu ļoti pamatīgu sistēmu. Lai finansētu DGS Bet jāsaka, viss jūs teiktais, protams, ir ļoti pamatots, un es saprotu arī tos detalizētos jautājumus, kas cilvēkiem ir radušies. Priecājos, ka ir jau bijušas sarunas ar jums, un zinu, ka turpmākajos mēnešos, kad virzīsim priekšlikumu tālāk, būs ļoti daudz tieši detaļās jāstrādā pie tā, lai atbildētu uz šādiem jautājumiem, un lai atbildētu uz tiem tādā veidā, kas ir apmierinoši gan jums, gan man, gan visiem citiem, kas ieinteresēti tajā. Paldies! Vēl vienu minūti jums palika uz neliels papildu jautājums tieši tuvākajos eh, mēnešos veicamie darbi. Jautājums par to, kā riski tiks eh, mērīti attiecībā uz eh, to, ka jūs priekšlikumā jūs to otrajā līmenī vēlaties pārlikt. Mēs visi redzējām, ka pārlikšana otrajā līmenī, tur komisija pārvaldība veids un riski tiek savādāki skatīti nekā šeit parlamentā, visu plašajā spektrā, no kreisās līdz labās pusē. Uh, cik atvērti jūs esat tam, eh, lai mēs pārliktu to pirmajā līmenī, lai mēs ar jums un padomi varētu kopīgi šos riskus apspriest? Well, I think the, the... Man šķiet, ka tas precīzākais, kā tam pievērsties, vēl būs jānoskaidro turpmākā darbā, bet man šķiet, ka mēs progresu nevarēsim gūt, ja vien tiešām neīstenosim diskusijas un sarunas par to, kā to visu īstenot. Un tāpēc jāsaka, esmu visai atvērts um, gan jūsu, gan citu kolēģu iespējām viedokļiem, nu, lai varam īstenot diskusijas par to, kā virzīties tālāk. Paldies, Brāns Heijs! Komisār, paldies! Pirmkārtām viena piezīme. Labi, ka jūs jau iepriekš precizējāt, ka vēsturiski banku sabrekums par savrasti nav asociējams tikai vienīgi ar Dienvidu Eiropu. Nu, mana valsts pati ir diezgan liels piemērs tam pēdējos desmit gados. Tas ir spilgti izpaudies, tas tāds svarīgs atzinums. Divi jautājumi jums. Pirmam kārtam par TTIP. Mēs jau pieredzējam, ko nozīmē Lehman Brothers sabrukums, kā tas viss bija sasaistīts ar finanšu tirgu un kā ASV tas šī krīze aizsakas atsaucās uz Eiropu, uz finanšu pakalpojumiem un kā šīs sistēmas tomēr ir savstarpēji savienotas un atkarīgas. Un faktiski ir divi noteikumu kopumi visā šajā finanšu pakalpojumu sfērā. Kāds, jūsuprāt, ir potenciāls iespējas nodrošināt finanšu sektoru šai TTIP ietvaros, zinot, ka nu, turpinās kārtējais sarunu rauns? Un vai jūs uzskatāt, ka būtu sistēmiska kļūda, ja mēs nevarētu nonākt pie vienošanās par šādas finanšu sadaļas nepieciešamību sarunās un tā iekļaušanu šajā raundā. Un otrs jautājums saistīts ar mazumtirniecības finanšu pakalpojumiem. Vai jūs varētu precizēt, lūko, kad jūs virzīsiet priekšu zaļo grāmatu, es zinu, ka jūs par to jau esat izteicies, bet nenoliedzams ir fakts, ka mazāk par 3% es patērētāju izmanto, piemēram, hipotēku, kredītkartes vai apdrošināšanas pakalpojumus citās dalībvaltīs. Tā ir gandrīz kā tāda pelnrušķīta nu, šai kopējā stāstā, ko īsteno komisija par iekšējo tirgu. Tātad kāds jūsu priekšlikums, kad mēs redzēsim šo priekšlikumu dienas gaismā un ņemot vērā, ka pastāv tik ārkārtīgi liela cenu dažādība attiecībā uz tādām lietām, kā piemēram hipotēku manā valstī, piemēram, standarta likme ir 4%, kas ir par 2% augstāk nekā citur Eirozonas dalībvalstīs. Ko jūs ierosināt darīt lietas labā, jo tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgais patērētājiem un viņu tiesībām, lai viņi nedotos tādā, nu, nezinu, labāko noteikumu izvēles gājienām pa visu Eiropu. Paldies, paldies par abiem šiem jautājumiem, saka komisārs. Pirmām kārtām par otro jautājumu vispirms. Jā, šobrīd grasāmies publicēt zaļo grāmatu, kā jau teicu, tas notiks nākamā mēnesī, tātad decembrī. Cerams, jau pašā decembra sākumā, tātad pēc pāris nedēļām. Uh, Un ko ar to esam cerējuši panākt? Atšķirībā no kapitāla tirgus savienības zaļās grāmatas, ar šo zaļo grāmatu mēs vēlamies uzsākt debatas. Esmu centies un to arī vēlos, es zinu, ka tas vēl nav tik vienkārši, tas jāsbīt caur kolēģijai, bet vēlējos debatas aizsākt tieši tādā veidā, kā jūs teicāt, no patērētāju skatu punktu raugoties tā vietā, lai varbūt, nu, pietu tam visam tradicionāli, tā institucionāli, mm, ja mēs šoreiz centos domāt par finanšu pakalpojumiem no patērētāja puses, no pilsoņa puses, no šo pakalpojumu izmantotāja puses, nu, vienalga var runāt par auto apdrošināšanu, hipotēkām, dzīvības apdrošināšanu. It īpaši ņemot vērā mani konkrēti, nu, piemēram, autonomas jomu kas mm, taču mums visiem tik aktuāls. Domāju, ka šajā jomā daudz, kas, daudz ko iespējams darīt, lai uzlabātu pārskatāmību. Mēs visi esam sastapušies ar tādu vai citādu negatīvu pieredzi, nomājot automašīnas brīvdienās. Bet, nu, lai tā praktiskāk tam visam pieietu, e, mēs vēlamies to no šāda skatu punkta mm, veikt un tad īstenot uzlabojumus. Nu, reizēm iemesli saistīti ar tirgus vēsturisko attīstību, tiesību aktiem. Uh, Nu, tas nebūtu vienmēr nav tik viennozīmīgi. Bet domāju, ka visi jautājumi, ko jūs nu pat minējāt, būtu tad iekļaujami šai grā, zaļajā grāmatā, un tieši par tiem tad diskusijās tiktu spriest, un tas nozīmē, ka ar priekšlikumiem mēs par šīm jomām mēs atgriezīsimies vēlāk par TTIP runājot. Piekrītu jums, ļoti spēcīgi piekrītu, ka ir nepieciešams panākt vienošanās sistemātisku tādu uh, sistēmu, kas labāk definētu šo piekļuvu tirgu un finanšu regulējumu gan ES, gan ASV, tā lai nebūtu eh, šīs milzīgās atšķirības. Atšķirīgi rīkojoties, nesaka, nu, tas nav pārāk viedi. Tie taču visi šie CCIP un dažādu analogu nodrošināšana, apstiprināšana tā tālāk. Tas nozīmē, ka divas sistēmas darbojas paralēli un ir diezgan neproduktīvi, ja mēs turpinam par to strīdēties Bet, nu, pie kā mēs nonāksim beigu beigās, tas, nu, īsti nav skaidrs, jo jūs jau zināt, ka vēl ir vesela šī, nu, vesela finiša taisna vēl, kam iet cauri, bet, jā, mēs ar tādu spēcīgu uzsvaru nākam un liekam uz šo, šo finanšu sektoru, jo mums, es domāju, ir jārod veids, kā uzlabot sadarbību finanšu sektorā, finanšu regulējumā. Un mēs turpināsim izdarīt spiedienu šai jomā arī TTIP saruna gaitā. Paldies pēdējais runātājs Vaidzaker kungs. Liels paldies priekšādātāji komisāra kungs. Man divi jautājumi. Pirmais. Bun banku struktūra reforma. Mēs, protams, augstu vērtējam jūs padziļināto interesi par šo lietu, un to jūs, protams, parādījāt arī šodien šeit uzstājoties. Nesenajā paziņojumā par ēdis struktūra reforma tāpat laikā nav pat pieminēta, un tāpēc es gribu jums vaicāt, vai tad nebūtu saprātīgi uh, to tad skatīt kā tādu nu, nodošanu, nu, ar noklusēt nodošanu, jo, nu, jūs priekšgāzais uzskatīja šo lietu par ceturto pīlāru. Nu, varbūt tas ir tāds piektais ritenis, es nezinu, varbūt jūs varētu pastāstīt, ko jūs domājat par to visu, kā jūsuprāt šis PSR būtu skatāms šai kontekstā. Kas tad būs šis ceturtais pīlārs? papildus tiem trim, ko jūs jau pieminējāt. Otrs jautājums. Edis, tātad noguldījuma apdrošināšana. Nu, ekonomisti šādi saka, ka apdrošināšanas jau būtība ir tajā, ka tas strādā atbilstīgi tad, ja pastāv zināma, zināms nezināšanas plīvurs. Nu, mēs, piemēram, nezinām, kas būs pēc 15, 20 gadiem, kā tas viss izskatīsies, bet ja mēs skatāmies uz 2024. gadu un tai brīdī šī sistēma pilnībā būs izveidot saskaņā ar jūsu plāniem, tad tādā gadījumā šis nezināšanas plīvurs vairs nebūt, nebūs tik uh, izkliedēts vēl. Un tāpēc arī es tā domāju, vai kas ir svarīgāks, tas datums, ko jūs esat priekšlikumā noteicis, jeb tas, ka pilnībā jābūt izpildītiem visiem priekšnosacījumiem, ko, par ko jūs arī diezgan entuziastiski runājat. Tas ir mans otrs jautājums. Paldies. Par par šo otro jautājumu vispirms. Datumam ir zināms pamats. Tas tāpēc, ka vēlējāmies to saskaņot ar datumu, termiņu, līdz kuram ir jāsāk darboties noregulējumu fondam. Bet, nu, jūsu jautājumā, protams, slēp šis pamat uzstādījums Ehm, parād, nu, tas parādās šeit tieši tāpēc mēs to visu šo procesu sadalījām pa posmiem, un tas tāpēc, ka es domāju, ka vai īstenojot šo procesu pa posmiem, mēs cerams, spēsim gūt progresu pakāpeniski soli pa solim, jo tikai tad, ja šis progress tiks panākts pakāpeniski, tikai tad mēs arī varēsim nonākt līdz tai situācijai, līdz kurai es ceru, mēs varēsim nonākt 2024. gadā. Un tāpēc jāsaka, nu, datums kā tāds un pieeja savukārt nav, nu, tāda bināra izvēle, viens vai otrs, nē. Es domāju, ka pieeja drīzāk palīdzēs mums nonākt pie šī termiņa, pie termiņa izpildes, un tas būtu visai loģiski, ja skatāmies uz to, lai grafikāts paredzēts cita veida procesiem. Par pirmo jautājumu tālāk. Par PSR. Es domāju, ka pirmais, eh, nu, protams, ir tieši tā, kā jūs teicāt. Jūs redzat, un mēs redzat, redzam, ka tiek gūts progress ar banku struktūru reformām, un, nu, uzņēmē darbības priekšu kā parasti. Tāpat jau process ir nedaudz ievilcies, nekā, vairāk nekā mums tas būtu paticis. Es vienmēr skaidru un gaišu esmu teicis, nu, ka mana pamata pieeja būtu uh, mēģināt pieņemt mazāk tiesību aktus, bet, nu, tajā brīdī, kad tie tomēr tiek pie, pieņemti, tad tos vajadzētu pieņemt ātrāk un īstenot ātrāk. Jo es domāju, laiks, kas vajadzīgs, lai pie visiem šiem dokumentiem strādātu, pārsvarā ir pārāk garš un liels un nu, tādiem politiski rakstur debatēm. Un es domāju, tad, kad beidzot ir šie tiesību akti īstenoti, nu, tad jāpārliecinās, lai tie tiek atbilstīgi arī zin īstenoti. Un te es domāju par tiesību aktiem kopumā. Un tāpēc Šai paziņojumā mēs runāsim par jauniem mēriem un pasākumiem, par soļiem, kas vēl nav spērti, bet par kuriem pilnīgi noteikti tiesiskumu nāks, piemēram, TELAK un eh, PSR tāpat jau minētā iemeslu dēļ, jāsaka, mm, tas nav noticis, bet es joprojām ceru, ka mums izdosies gūt progresu arī šai jomā. Un tā rezultātā varbūt mūsu banka sistēma būs spēcīgāka. Nu, tikai gribēju teikt, ka jūs neteicāt, kāda tad būtu šī PSR loma. Thank you. Uh... Liels paldies, saka priekšsēdēs, paldies Džonatodam Hilam, paldies visiem runātājiem par šo ļoti liederīgo viedokļu apmaiņu. Nu, un tagad, protams, turpināsim strādāt pie likumdošanas procesa, tieši pie tiem dokumentiem, kas ir jūsu failos. Nu, lūk, bet nu varam jums, Hilkungs, teikt, ka mēs ar nepacietību gaidām sastrādāties, iespēju sastrādāties ar mums arī pie likumdošanas procesiem, un tad, protams, pievērsīsimies daudziem no tiem aspektiem, ko jūs dzirdējāt pieminam. Uh, nu, protams, certies, censīsimies visus problēmu jautājumus atrisināt ar parasto demokrātisko procedūru. Paldies, Džonatan, jums par ierašanos. <laughs> Ja kolēģis. Godātie kolēģi, pirms mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, man pirmām kārtām jāpakāpjas solīt atpakaļ un jānāk klajā ar priekšsēdētāju paziņojumiem. Pirmais paziņojums. Ņemot vērā rītdienas pēcpusdienas kopējo, kopīgo sanāksmu ar Empu, lūdzu atcerieties, ka telpa tiks mainīta tā tiks pārkārtota, un tāpēc ņemiet visus savus piedarumus un lietiņas līdzi pirms dodaties pusdienās tālāk par trialogiem. Pirmām kārtām labas ziņas. 24. novembrī 7. trialogs notika par salīdzinošiem kritērijiem, tika panākta vienošanās jau agrā rīta stundā 25. novembrī. Un, lūk, tika šai darījumā iekļaut šādi elementi, proporcionāls režīms, saskaņā, kur salīdzinoši krītējumi var tik uzskatīt par nozīmīgiem vai nenozīmīgiem, tālāk virkne kategorijas kritērijiem konkrētos režīmos, to starp procentu likmes regulējumie dati un preču rādītāji. Un tur ir arī zināmi de minimis režīmi, valstu salīdzinošie kritērija rādītāji, bet taloni var tik izmantoti ar savu vai no atzīšanas vai apstiprināšanas procedūru, konkrētas pārvaldības eh, prasības attiecībā ar šiem rādītājiem, lai ņemtu vērā proporcionalitātes principu. Tehniskais darbs šobrīd turpinās un paredzams, ka mēs par gala tekstu balsosim pēc iespējas ātrāk, respektīvi tikko koreper mēstu mums tiks nodota, koreper paredzēta 9. decembrī, un tāpēc gribu patiešām no sirds apsveikt tu visu sarunvedēju komandu par šiem lieliskiem sasniegumiem. Tālāk vēl viens trialogs. Maksājuma bilances statistika, no, tas notika 23. novembrī. Uh, Sārunu vedēju programma identificē galvenos problemātiskos jautājumus. Tehniskā sanāksme paredzēta vēl pirms otrā triloga, kas notiks decembra vidū. Un visbeidzot, divi trilogi par patērētāju cenu kopējā indeksa harmonizēšanu. Šie trilogi notika pagājušajā nedēļā. Pašos pamatos mums izdevās panākt politisku vienošanos. Tikai viens elements ir vēl tāds neatrisināts un tas jāatrisina starp komisiju un padomi. Un parlamenta, nu, no parlamenta skatu punkta šo dokumentu uzstīt par, um, tā teikt, izpildi, paveiktu. Nu, un tad tālāk, ja vēl Kovačam jāvienojas ar padomu par šo visai svarīgo elementu lai varētu tad pilnībā pabeigt darbu pie šī ļoti svarīgā tiesību akta projekta. Tālāk rekomendācija kopsavilkums un lēmumi, kas tika pieņemti pagājušajā koordinātoru sanāksmē, pirmām kārtām droši vien būsim pirmie, kas izmantos jauno procedūru, kas tika iekļauta reglamentā, ekon saņems priekšlikumu par no Ričarda Suikas no EKR saskaņā ar 46.2 reglamenta pantu, un tas ir pants, kas paredz, ka jebkura veida pašensības priekšlikums par direktīvu grozījumiem kopējā nodokļu sistēmā un saskaņā ar šo procedūru, ja komiteja uzskata šo priekšlikumu par pieņemam, tad, priekš, tad konkrētais deputāts var vākt parakstus un ja tiek savākts zināms parakstu vairākums, nu, gan komiteja, gan parlamenta, tad priekšsēdētāji konferencē jāpilnvaro šāds inī pašinstīvas ziņojuma sagatavošana. Un nu, tas atkarīgs tātad no tā, kā mēs izvērtējam šo praksi, bet es domāju, tā ir laba praksa. Es domāju, ka ļoti liederīgi, ka deputāti var šādā veidā izmantot laiku, gatavot pašinstīvas ziņojumus, makt parakstus, uh, Eh, nu, tu, protams, arī tas tā vietā, lai rakstītu kaut kādas rakstītas deklarācijas, kas, manuprāt, nav īpaši labs risinājums. Tā vismaz, eh, nu, šī procedūra tagad tiks uzsākta, redzēsim, cik veiksmīgi tas viss risināsies. Tālāk. Papildus kapitāla prasības mm, pasaules apdrošināšanas sektorā, mm, tas sanāksim par to apsvēršanās notiks Runa par deviņiem globāliem apdrošinātājiem un informāciju par to jums sekretariāts nodos atbilstīgajā laika brīdī. Un visbeidzot, sad, dokumentu sadalīšana referentiem, kopējie vērtspapīrošanas noteikumi sociāls demokrāti, piesardzības prasības kredīti iestādēm un investīcijas, kas saistīts ar vērtspapīrošanu tautas partija, prospektus direktīvas pārskatīšana ALDE Eiropas noguldījuma apdrošināšanas sistēma tautas partija, budžeta kapacitāte Eirozonai 55. reglamenta punkts sociāls demokrāti, un tika arī panākt vienošanās, ka turpmākie likumdošanas priekšlikumu par CCP tiks piešķirt EKR grupai. Un visbeidzot, komisija pieņēma arī ar rekomendāciju 28. novembrī. Parlaments piedāvās savu atzinumu vērtējumu par rekomendācijām, sagatavot attiecīgu sadaļu Eiropas pusgada, pā, pirmā pusgada pārskata ziņojumā un februārī 2016. gadā grozījuma iesniegšanas termiņš ir pārvirzīts uz, līdz 8. janvārim nākamgad un grozījumi tad attiecīgi tiks apspriesti janvāra beigās un balsojums komitejā paredzēts 18. februārī. Nu, lūk, tādi paziņojumi no manas puses. Nu, un tagad Pāriesim pie piektā darba kārtības punkta. Un te nu došu vārdu pats sev, jo esmu referents. Referents par Eiropas centrālas bankas gada ziņam 2014. gadam un pāriešu uz itāļu valodu. Grazie, kolēģi. Eh, questo è il primo. Paldies, kolēģi. Šis ir pirmais ziņojums par Banku Savienību. pirmais, ar kuru mūsu komiteja ierosina samierināt šos sarežģītos uzdevumus, parlamentāro uzraudzību un e, banku savienības uzraudzību un e, tās elementu īstenošanu. Parlamentu uzraudzība banku savienībā ir ļoti svarīga. Un kā referents varu sacīt, ka šis ir ļoti svarīgais, ļoti svarīgs ziņojums. Pirmais no ikgadējiem ziņojumiem mums būs jāsniedz savs vērtējums ne tikai par progresu, kas sasniegts Banku Savienības īstenošanā, bet arī mums būs jāsniedz specifisks izvērtējums pasākumiem, kas veikti atsevišķajos pilāros. Svarīgākie no tiem tātad pirmajā pilārā. Šis ziņojums sastāv no vairākām daļām. Es varbūt eh, neiedzināšanos tajā, kāpēc Banku Savienība ir svarīga, to mēs tāpat zinām. Ziņojums ir sadalīts vienoto uzraudzības eh, me mehānismu, vien vienoto um, noregulējumu mehānismu un trešo pilāru, kas vēl tiks izveidots. Lielāka uzmanība tiek pievērsta, kā jau minēju, pirmajam pilāram jo mēs atzīmējam tikko pirmo gadskārtu kopš eh, darbojas uzraudzības eh, mehānisms vienotais. Tāpat ir skaidrs, ka ir nepieciešams izvērtējums tam, kas ir sekmīgi izdevies un kur eh, ir nepieciešama uzlabojuma pēc viena gada darbības vienotajā uzraudzības mehānismā. Manā vērtējumā SSM ir jāuzskata par veiksmes stāstu, o vismaz operatīvi, tas ir sekmīgi darbojies, un arī kvalitātes ziņā uzraudzība ir bijusi laba. Protams, ka ir eh, nenovēršami, ka ir arī lietas, par kurām ir jāizsaka kritika un kur ir jāiesaka uzlabojumi. Pirmā manis analizējamā tēma ir operatīvā struktūra. Nav šaubu, ka situācija ir pozitīva. Tomēr mums ir jāuzsver, cik eh, sarežģīti bija tik īsā laika periodā izveidot SSM. Un ziņojums tad iedzinās specifiskajos aspektos, sniedzot pozitīvu vērtējumu. Rekrutēšanas process rokasgrāmatas izstrāde, IT infrastruktūras izveide, kopīgās uzraudzības komandas izveide, procesi, kas bija nepieciešami kopīgo procedūru izstrādēji. Viens aspekts, kas eh, ir kļuvis skaidrs pēc mūsu izvērtēšanas, ir tas, ka liela darba daļa uh, ir veltīta administratīvām procedūrām. Es sacīju, ka es labprāt iepazīšos ar priekšlikumiem, kā risināt jautājumu par administratīvo um, apjomu, kas nepieciešams visos līmeņos. Piemēram, administratīvo lēmumu deleģēšana ir iespējama, bet tas ir ierobežoti un tur nepieciešama skaidra parametri. Kas attiecas uz kopīgo uzraucības komandu, mēs tos vērtējam pozitīvi. Kaut arī tur ir iespējama uzlabojuma vēl attiecībā uz kvalitāti saistībā ar nacionālo iestāžu iesaistīšanu. E, kritisks punkts varbūt būtu e, par uzraudzību tieši ir tas, ka trūkst plānošanas uzraudzības pasākumiem. Tā kā šeit noteikti ir iespējama uzlabojuma. Jo ir nepieciešams izvairīties no atskaitīšanās prasību pārklāšanās, ir jāmazina birokrātija. Vissvarīgākais ir tas, ka būtu nepieciešams stiprināt sadarbības starp trim ģenerāldirektorātiem, kas strādā ar um, makroekonomisku uh, piesardzību uh, un ar ceroto ģenerālu direktorātu un bankām labāk sadarbība nepieciešama, jo kļūst skaidrs, ka nav vienotas izpratnes par uh, vienoto uzraudzības pieeju, uz kur balstās makroprudenciālie lēmumi. Kas attiecas uz uzraudzības politiku, Mēs eh, pozitīvi atzīmējām kopīgo vērtējumu. Gan runājot par banku kapitāla kvalitāti un kvantitāti, tur nav konflikta ar pasākumiem eh, reālai ekonomikai. Protams, ka bankām ir nepieciešams atbilstošs kapitāla apjoms, bet jāņem vērā arī cikliskā ietekme. Uh, Līdz ar to jāsaka arī, ka ir labāk jāsamēro makro un mikro prudenciālai līmeņi. Tāpat arī jārunā par kapitāla prasībām, aktīvu prasībām. Tur lielāka skaidrība nepieciešama tālāk šreps. Mēs pozitīvi vērtējam to, ka ir jauna Eiropas līmeņa metodika, tomēr arī tur pastāv uzlabojuma iespējas, jo tā vēl nav pārskatīta pēc izveidošanas. Kas attiec uz MDA maksimāli sadalāmo apjomu un maksājumiem, mēs uzskatām, ka izvēlētā pieeja nebūtu nenozīmē, ka tā ir vienīgā iespējamā. Šeit varbūt vajadzētu lielāku elastību saiknē starp pirmo pilāru un uh, kritēriju, kas uh, izraisa uh, šo MDA piemērošanu. Vairāk uzmanību būtu jāpievērš praksē un standartiem. Nebija pietiekams laiks, lai analizētu mm, lēmumu projektus nacionāla līmenī, mums būs jāpievērš tiem lielāka uzmanība, bet kopumā tas būtu vērtējums pozitīvi. Varbūt, piemēram, par dāņu kompromisu ir nepieciešams vairāk eh, padomāt, piemēram, par opciju izmantot, eh, padomāt par to, vai divu jurisdikciju izmantošana eh, nodrošinās vienādas spēles noteikumus. Tāpat eh, tiek uzsvērts, cik svarīgs darbs ir paveikts eh, veicot aprēķinus eh, riska svērumiem attiecībā uz, akti, uz aktīviem. Tāpat arī visu banka risku izvērtēšanu, ne tikai kredītu risku. Tas viss izriet no visaptarošās izvērtēšanas, ir īpaši ar trešo, līmenis, trešo līmeņa aktīviem saistītiem pasākumiem kur SSM joprojām ir nepieciešams panākt progresu. Man īsti nav laika iedziļināties visos atlikušajos aspektos saistībā ar SSM. Tomēr varu sacīt, ka attiecībā uz caurskatāmību parlaments eh, ir pozitīvi noskaņots un esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Tālāk otrā nodaļa - vienotais noregulējuma mehānisms, SRM, kur mums, mēs pozitīvi vērtējam eh, šeit paveikto darbu. Un vienam eh, dažus papildus apsvērums tekstā. Pēdējā daļa ir veltīta otrajam pilāram atbalstam, kuru apspriedām ar Lordu Hīlu. Protams, uzsvērām to, cik svarīgi ir pilnībā īstenot BRRD un starpvaldību vienošanos par vienoto noregulējumu fondu, paužam bažas par to, kā mehānisms, eh, kas paredzēts pārējais finansējumam, darbosies. Tāpat arī, cik tas ir dzīvotspējīgs. Mēs runājam par banku savienību un to, ka mums ir nepieciešams sākt darbu uzreiz, domājot par ESM. Nu, tālāk par backstop, par šo atzve, atbalstu. Um, tur ir runa par prasībām, kas ir tālāk par 55 miljārdiem. Un ir nepieciešams sākt strādāt pie tā Par trešo pīlāru neko daudz nevaram pateikt, esam saņēmuši tikai tagad eh, normatīvo priekšlikumu. Un tas radīs diezgan lielu interesi. Tomēr ir acīm redzam, ka parlaments to izskatīs parastajā likumdošanas procedūrā, lai pieņemtu savu nostājumu. Un visbeidzot aicinājums kolēģiem ar pirmo ziņojumu ar kuru cerams tiks noteikts formāts ikgadējiem ziņojumam par Banku Savienību. Es vēlos koncentrēties uz konkrētām SSM un SRM eh, aktivitātēm un to izvērtējumu. Nevis censties aptvērt absolūti visu kapitāla prasības, struktūrālās reformas, eh, specifiskās likumdošanas procedūras, jo mums gal galā ir citas, citi instrumenti, eh, kas ļauj to apspriest parastajā normatīvajā procedūrā. Līdz ar to es aicinātu jūs pieturēties pie manis piedāvātā formāta šim ziņojumam, kas uh, galvenokārt vērš uzmanību uz SSM un SRM. Pirmais EPP vārdā runās Burkhards Balts. Paldies priekšsēdētāji! Roberto, paldies, ka iepazīstināju savu ziņojumu par Banku Savienību. Vēlos eh, pieminēt tikai dažas lietas. Es domāju, ka valstu un banku sasaiste ir jāapskata, ne tikai eh, būtu, tas, tas nebūtu tikai risināms nacionāla līmenī. Tas nozīmē, ka nacionālajā līmenī nodokļu maksātājs nav aizstājams ar Eiropas nodokļu maksātāju. Es uzskatu, ka tas ir svarīgi, lai mēs šeit vispārīgi runātu par tālākiem pasākumiem risku mazināšanai. Manuprāt, tas ir ļoti izšķirošs jautājums. Tālāk, es nedomāju, ka Banku Savienības uzticamība ar kopīgu atbalstu tiks nodrošināta. Es domāju, ka svarīgākais ir bail-in eh, procedūras īstenošanas spējas. Ar to saistošas eh, un pietiekam augsti buferi eh, būs nepieciešama gal galā. Tālāk es uzskatu, ka pārējais e, finansējuma mehānisms galu galā nodrošinās e, pietiekamo, e, pietiekamos priekšnosacījumus. Līdz ar to ir nepieciešams, lai banku sektors no attiecīgām dalību valstīm gal galā būs, būtu atbildīgs par maksājumiem. Tad arī SRM ietvaros kopīgais atbalsts būtu mazāk steidzams. Un pēdējā piezīme, pavisam īsi Es uzskatu, ka noguldījuma aizsardzība efektīvā veidā nav nodrošināma caur kopīgu garantiju mehānismu, bet gan ir efektīvi jāmazina riska līmenis bankām. Un pie tā mums arī vajadzētu turpināt darbu tuvākajos gados. Paldies! Es, manuprāt, kļūdījos, jūs nebijāt eh, ēnu uh, referents EPP. Um, ehm, Eva Paunova ir ēnu referente. Es pēc inerces jums iedevu uh, vārdu. Lūdzu, tagad uh, došu uh, vārdu. Tātad uh, Paunovas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, mm, referenta kungs. Mūsu koordinators jau pieminēja ļoti svarīgas lietas šai kontekstā. Uh, Es vēlos iedzināties eh, dažos galvenajos punktos, eh, kurus vēlos uzsvērt. Tā, tieši tādā secībā, kā jūs eh, to darījāt. Manuprāt, ir ļoti svarīgi runāt par trim pilāriem Banku Savienībā, galvenokārt par SSM un SRM, lai uh, papildinātu tos ar kopīgu noguldījumu garantijas schēmu. Kas attiec uz SSM, uh, lai uh, tā varētu pildīt savu lomu, atjaunot uzticamību, kas zudusi krīzes rezultātā un stiprinātu banku noturību. SSM ir nepieciešama efektīva pārvaldība. Tāpat mums jābūt piesardzīgiem, nododot uh, zināmu darbu apjomu administratīvām procedūrām. Par vienoto noregulējumu fondu tik tiešām ir nepieciešams nodrošināt uh, adekvātu pārējais mehānismu eh, finansēšanu, pārējais finansēšanas mehānismu, respektīvi, un eh, ir nepieciešami pietiekami resursi, lai tas funkcionētu līdz eh, savas darbības beigām. Kas attiecas uz SRB uzraudzības stāciju funkcionēšanu, mums ir jānodrošina, lai nebūtu diferenciēšanas nacionāla līmenī Kas attiecas uz Eiropas noguldījumu garantijas schēmu, ir nepieciešams progress, izveidojot pārapdrošināšanas mehānismu, ir, kas ir nepieciešama, lai stiprinātu stabilitāti, mazinot atkarību eh, un šo saiknes ar bankām un valdību, valstu budžetiem. Uh, un pie tā mums būtu jāpavad, jāpieturas. Mazliet plašāk par ziņojumu, jo tur ir apskatīts vairākas eh, tikpat svarīgas eh, tēmas. Tas ir saistīts ar kopējo stratēģiju par Eiropas eh, finanšu stratēģiju, kur ir nepieciešama uh, vairāk svarīgi dosie pieņemšanā, sākot no vērtspapīrošanas regulas līdz priekšlikumam mainīt kapitāla prasību regulu, lai pabeigtu kapitāla tirgus savienības rīcības plānu. Tāpēc es vēlos uzsvērt, cik svarīgi ir vienošanās panākšana par šīm daudzajām reformām, lai mēs varētu nodrošināt demokrātisku uzraudzību, atbildību un eh, caurskatāmību. Tāpat ir svarīgi pietiekama politiskās gribas esamība, lai panāktu rezultātus šiem dosjē ne tikai mūsu iedzīvotājiem, bet arī, lai Eiropas ekonomika būtu konkurētspējīga. Tāpat eh, mēs nevaram eh, apmūst no lielā skaita normatīvo dosjē ir šeit jāpatur prātā, ka viss ir saulēcīgi jādara un šī likumdošanas akti viss ir vajadzīgi, tad, protams, paliek daudz svarīgi jautājumi, kas dažkārt varbūt paliek nepamanīti, piemēram, kā labāk izmantot savus resursus šeit parlamentā pietiekam optimālā veidā, lai nodrošinātu, ka uh, Eh, mēs varam eh, uzraudzīt lielu daļu vai lielo skaitu normatīvo aktu, pie kuriem strādājam. Manuprāt, ir ļoti nepieciešams eh, parlamenta ehm, darbiniekiem pietiekamas spējas tikt galā ar šo lielo skaitu dosie, ar kuriem mums jāstrādā. Un, kā sacīja, jau ar nepacietību gaida tālāk sadarbības ar mūsu dienestiem un sadarbību ar jums. Paldies! Beatrice von Storch. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais ikgadējais ziņojums par Banku Savienību mums tiek šobrīd stādīts priekšā. Paldies jums par šo iespēju jau šobrīd iesniegt savus priekšlikumus. Lasot to, es tad uh, secinu, ka mēs to arī plaši izmantosim. Tas jums nebūs nekāds pārsteigums. Par pirmo pilāru Jūs jau to pieminējāt. Ziņojumā jūs izvērtējat ECB veikto uzraudzību un uh, sakāt, ka tā ir pozitīva. Es domāju, ka jūsu paustajā skatījumā, nu, es nevarēšu to atbalstīt. Tas ir milzīgs uh, projekts, milzīga superorganizācija, kas radusies ne no kā, un šobrīd operatīvās darbības spējas eh, strādāt eh, ideālā kvalitātē, nu to es apšaubu. Vācija nav īsti zināma kā valsts ar izcilu humoru izjūtu un labiem laika apstākļiem, bet gan ar funkcionalitāti un efektivitāti mūsu pārvaldības iestādēs. Vācijai desmit gadi bija nepieciešami, Eh, lai mēs eh, valdības līmenī varētu labi funkcionējošu līdzīgu struktūru izveidot. Mums nebija tādas problēmas jāpārvar, kā tas bija šeit, ar atšķirīgām kultūrām, atšķirīgām valodām, kas ir kaut kā jāsaved kopā un ECB eh, e uzraudzībā jāizveido, līdzīgi kā Bābels torni, kā tas bija attiecībā uz Vācu uzraudzības struktūru nākamajā banku krīzē, mēs tad redzēsim, cik tiešām efektīva šī uzraudzība ir funkcionējusi. Kas attiecas uz otro pilāru? Ehm, ziņojumā tiek prasīts atbalsts, kura apjoms ehm, iet tālāk kā norādītie 55 miljārdi. Vienlaicīgi tiek ehm, brīdināts par jaunām kapitāla prasību izvirzīšanu bankām tas kaut kā īsti, man liekas, neiet kopā. Vai nu viens, vai nu otrs. Jo, ja, ja fonds būs pārāk mazs nodrošinājumam, kā tad var būt, ka kapitāla prasības nevar būt pastiprinātas? Un tad ziņojums ierosina uh, finansēt šo atbalstu no ESM līdzekļiem, tātad banku glābšana, uh, kuru veiks nacionālajie nodokļu maksātāji. Man ir iespējas, ka mēs maz ko esam mācījušies un pazaudēšu no acu punkta eh, arī kāds bija mūsu mērķis, lai mēs nebūtu eh, jāliek nodokļu maksātājiem sekt šos zaudējumus. Un bankrutējušas bankas ir jānoregulē bez tā, ka eh, ir nepieciešams likumdevējam noteikt maksātnespējas struktūras. Un līdzīgi arī tirgus nepiedāvā šādus risinājumus. Un par trešo ziņojumu daļu, par trešo pīlāru. Tas šodien jau izkristalizējās viedokļu apmaiņā Lordu Hīlu. Vācis tika uzdots jautājums par eh, noguldījumu eh, garantiju schēmu. Mēs noraidam to. Mums nav nepieciešams Eiropas līmeņa eh, garantiju schēma. Uh, vai risku kopīgu sadalīšanu. Tieši pretējais, mums ir nepieciešams e, identificēt riskus, tiem ir jābūt redzamiem, skaidriem, jā, jāsaprot, no kurienes rodas šie riski, un tiem e, tad arī ir jābūt atbildīgiem, par, respektīvi šo risku izraisītājiem jābūt atbildīgiem. Un te iznāk tā, ka tās e, dalība valstis, kur ir sliktāka ekonomiska pārvaldība bijusi, tad tie tiek atalgoti šajā sistēmā. Uh, Nav grūti paredzēt, eh, kurā virzienā šī atbalsta politika spekulācija eh, īsti mūs novedīs. Tā mēs no krīzes netiksim ārā no Vācijas viedokļa depozītu, jeb noguldījumu garantijas eh, kopīga sadalīšana, atbildības kopīga sadalīšana nav vēlamais risinājums. Paldies, Silvija Gulāra tālāk. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par sagatavoto ziņojumu, kuru es no savas puses uzskatu par līdzsvarotu. Un mēs redzēsim, kā varam sadarboties grozījuma ziņā, bet no manas puses trīs norādes. Pirmkārt, chronoloģiskajā kārtībā pirmais eh, punkts. Eh, mēs vienmēr esmu fascinēta dzirdot um, eiro un eirozonas um, noliekšanu un kā būtu instrumenti, kas dotu iespēju veidot spēcīgākas institūcijas nekā dalībvalstīs esošās. Bet es domāju, ka veidot vienot valodu bez vienotas institūcijas ir mazliet čaubīgi, tas izklausās pēc mazmēroga ekonomikas un, un tālāk. Mēs Eh, saskaramies ar zināmām kolīzijām starp eh, nacionālām un Eiropas līmeņa lēmējiestādēm. Varbūt vajadzētu, vajadzētu izvairīties no atsevišķām um, sazvērestībām vai petīcijiem šajā sakarā. Jautājums par vienotiem spēles notiekumiem un par to, kā skatiens maksimāli ņem vērā visu eirozonu, lai to nefragmentētu nozīmētu nemēģināt eh, fragmentēt eh, arī 28 dalību valstu finanšu tirgus. Par to mēs varētu mazliet vairāk eh, runāt ziņojumā. Tas ir arī mm, vienotā atrisināšanas mehānismu pastāvēšanas jēga otrkārt par šo. Šī mēs esam pilnvarām. Vajadzētu atgādināt to, ka mēs, tad, kad šo tekstu sagatavojām, uh, Eh, vēlējamies piešķirt Eiropas uzraugam pietiekami plašas pilnvaras, un tas būtu prātīgāk nekā mēģināt noteikt eh, pārāk daudz noteikumu, jau iepriekšējā tekstā ir jāmeklē līdzsvars starp um, monetāro finanšu stabilitāti un uh, prudenciālo stabi stabilitāti, taču šobrīd uh, šīs pilnvaras pēc saviem ieskatiem ir izmantotas samērā adekvāti. Treškārt, ņemot vērā iniciatīvas ziņojumu, pie kura man jāstrādā, es gribētu dzirdēt mazliet vairāk par attiecībām ar to, e, kas tiek lēmts starptautiskā līmenī, tīlāk tā izskaitā, tāpat arī jāatgādina, ka SSM mums ir tā uzraudzības struktūra, kurai būtu jāparādās globālā līmenī un arī starp saskaņu starp Eiropas un, un e, globālu līmeni varbūt varētu teikt ko vairāk, taču visā pārējā priekšsēdētāji, manuprāt, ir iz, ieskicēts pareizais ietvars šīm ziņojumam un esam gandarīti par iespēju sadarboties, lai mēģinātu to varbūt mazliet vēl uzlabot, ja tas ir iespējams. Paldies! Eh, nākošais runātājs Fabio Dimāns. Jā, Finank. Paldies, priekšsarētāji. Es pārstāvu savas frakcijas ēdu referentu, aizstāju viņu. Paldies pirmkārt jau Roberto par šo ziņojumu. Mums ir ļoti svarīgi, lai bankas eh, var bankrotēt un var to izdarīt, neapdraudot finanšu stabilitāti. Uh, neprasot papildus iemaksas no nodokļu maksātājiem, to mēs esam vairāk kārt uzsvēruši, um, ir jāpabeidz banku struktūra reformas, struktūrālas reformas, un uh, tam būtu spēcīgāk jāparādā šai ziņojumā arī kā darba uzdevumam parlamentam. Kas attiec uz banku uzraudzību? Šeit ir divas lietas - 24. un 25. punkts vācu versijā šim ziņojumam. Uh, Un tur cita starpā tiek minēts, ka e, uzdevumu sadalīšanā starp e, izvērtēšanu un uzraudzību. To mēs vērtējam skeptiski, kas attiec uz ECB veikto uzraudzību, jo tur būs e, pastāvīgs interešu konflikts kā pēdējai instancei un arī kā uzraudzības iestādēji. Un esam sapratuši, ka ECB iekšvienē jau tas rada konfliktus. Un tad eh, mūs priecētu, ja par šiem potenciāliem interešu konfliktiem ziņojumā varētu vairāk un plašāk rakstīt, kas attiecas uz 24. punktu, kur tiek atzinīgi vērtēt ECB eh, e atskaitīšanos parlamentam. Nu, tā it kā ir, bet esam pieredzējuši, ka tas ir arī saistīts ar problēmām, kur dokumenti tiek mums lasītavā uh, uh, likti priekšā, jautājums par to, cik specifiski visi dati tiek eh, norādīti. Šeit ļoti diplomāti tas ir aprakstīts, runājot par parlamenta kapacitāti, pasākumu izvērtēšanai attiecībā uz SSM, ka tas ir, tur ir nepieciešams uzlabojums. Es domāju, ka mēs eh, esam viensprātis, ka mēs vēl neesam pilnībā apmierināti ar to, eh, cik plaši esam ieguvuši piekļuvu dokumentiem. Tālāk par to, ka ir nepieciešams likt lielāku uzsvartu, uzsvaru uz dividendžu izmaksu ierobežošanu, lai mēs to varētu atsevišķi arī ziņojumā aprakstīt. Un noslēgumā uzskatām, ka tas ir svarīgi, ka katrā reizē, kad tiek izmantota nodokļu maksātāja nauda, no kā mēs vēlamies principā izvairīties, lai tad šādos gadījumos tomēr būtu publiskās kontrolas iespējas tam vajadzētu arī būt aprakstītam. Nevar būt tā, ka nodokļu maksātāji nauda tiek izmantota, bet nav nekāda publiskā kontrola par to. Un to mēs vēlamies arī skaidri redzēt ziņojumā. Paldies! Thank you, Sven Giegold. Well, first of all, um, uh, uh, thanks. Paldies uh, pirmkārt referentam. Un es atbalstu jūsu ambīcijas šajā ziņumā, un es domāju, ka drīzāk nekā dot iespēju visiem dažādiem viedokļiem par to, kā regulēt bankas un atkārtot visas politiskās debatas, kādas mums notiek citos forumos, vai pat vēl sliktāk vispārīgas lietas par eiro vai atrašanos eiro vai ārpus tā, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Katrā ziņā mēs nespējam īstenot savu pienākumu pret pilsoņiem, ja mēs nekontrolējam un neturam par atbildīgām tās struktūras, kuras esam izveidojuši. Un, manuprāt, tas ir mērķis eh, mums, un mēs varam vienoties starp eh, ar referentiem par to, kas ir politiskas debats un kas ir atbildība un kas ir apzināšanās par iepriekšējā gadā notikušos. Uh, Tādējādi es pilnībā piekrītam, ka pirmkārt jānorāda, ka pirmkārt paveiktais ir sasniegums tik īsā laikā, un mēs arī apzināmies ierobežojumus, un par to runāja arī vairāk kolēģi. Ja mēs skatām reālas pasaules problēmas, tāds es gribētu teikt, ka šajā periodā, un to varētu arī ziņojumu attīstīt vairāk, pastāv spriedze starp eh, uzraudzības lomu un specifisko ECB lomu attiecībā uz Grieķiju. Eh, tādējādi izskanēja vairāki panti, kuros abas šīs lomas tiek sajauktas ECB kā daļa no institūcijām un no vienas puses un no otras puses atsevišķu uh, uzraugu signāli, kas doti Grieķijas bankām, lai gan šīs bankas bija vai nu maksāt nespējīgas vai tuvu tai, tam. Un tāpēc mums ir atkal jāpārdomā spriedze, kas pastāv ar monetāro politiku un pa iespējamie interešu konflikti, par kuriem runāja jau Fabio Otrais lielais jautājums ir proporcionalitātes joma, un šeit es gribētu izteikties skaidrāk, ka vismaz līdz šim visai banku savienībai pietrūks skaidras uh, vadlīnijas. E, par principiem viss ir skaidrs, bet runājot par likumiem, uh, nav īsti definēts režīms. Mēs vienā režīmā mēģinām risināt gan lielo, gan mazo banku modeli un tad veidojam izņēmumus. Un šeit pats iedarētos jautājums par globāliem grāmatvedības standartiem uzraudzības jomā. Tad, kad mēs uh, sagatavojām likumu ECB, tad skaidri tika norādīts, kā nevar um, spiest bankas izņemot IFRS, jo mēs uh, zinām režīmu trūkumus. Taču tomēr ECB to darīja un turpina darīt savās atskaitas uh, praksēs. Līdzīgi. Tā mēģina ievies Eh, samērā barokālo Eiropas kredītreģistru, par kur neviens nav līdz šim bijis spējīgs man paskaidrot, kāpēc ir jāuzkrāj aptuveni 100 datu punktu katram kredītam virs 25 tūkstošiem eiro. Un to neviens nav varējis man izskaidrot, un priekšsēdētāji varbūt jūs varat man palīdzēt, mēs nevaram pieļaut, ka ECB pieņem šādu lēmumu pirms ir notikusi nopietna uh, diskusija ar Lautenšlīgers kundzi. We... Un nevar pieļaut to, ka diskusija notiek pēc rezultātu publicēšanas. Es zinu, ka sekretariāts mēģina, bet es vēl neesmu dzirdējis apstiprinājumu šim punktam. Tālāk, manuprāt, svarīgi ir tas, kā uzraugi izskata to risku, kāds var būt biznesu pārvīdot spēlētājiem ārpus bankas savienības eh, prerogatīvām, jo tad mums ir jādomā varbūt par vēl stingrāku regulējumu bankām apdrošināšanām, bet arī par to, kas attiec uz ēnu banku pasauli. Un mums vajadzētu aicināt Eiropas banku iestādi kā arī centrālo banku ziņot pār eh, šo pārbīžu apjomu un arī eh, uzklausīt priekšlikumus, kā risināt nevienlīdzīgu spēles noteikumu problēmu. Un visbeidzot, manuprāt, ir ļoti daudz ieviešanas problēmu attiecībā uz banku savienību. Jūs e, vairākas no tām pieminējāt, un mans vērtējums SRB sakarā ir negatīvāks nekā tas, kas izskan jūsu ziņojumā. Sākotnēji SRB bija cerēts, lai regulāri atskaitītos parlamentam, es neesmu šos, šīs atskaites redzējis. Otrkārt, tad, kad mēs runājam par backstopu, tas ir nefunkcionāls e, tādā veidā, uh, kā to ir pieņēmusi padome. Ja banka kļūst maksāt nespējība, tad prasīt citu banku uh, fondus uh, zaudējumu sekšanai ir procikliski. Un visbeidzot, Mēs redzējām problēmas ar otrā līmeņa likumdošanu, tur ir kavēšanās un arī ieviešanas problēmas, kas, eh, protams, nav uzrauga vaina, bet likuma devēju un konkrēti komisijas Eh, problēma, kurai būtu šajā līmenī strādā, eh, jāstrādā. Tāpēc ieviešanas problēmas arī būtu jāskat ziņojumā. Paldies. Nākošais runātājs Marko Valvī. Paldies, priekšsēdētāji. Es ar lielu rūpību izlasīju jūsu ziņojumu, un, manuprāt, mēs atrodamies samērā pretējās eh, pozīcijās. Tik izveidot vienot vienotu banku sistēmu, un mūsuprāt tā ir visai nedroša ēka, kura nespēj izturēt zināmas jaudas triecienus, un kā jau sacīja goja pārstāvis, ir jābūt banku nodalījuma principām, Kon, it īpaši, lai varētu nodalīt e, veselīgas banku aktivitātes un e, mazāk ilgspējīgas banku aktivitātes, ir īpaši sistēmisku triecienu gadījumā, un tas attiec arī uz nebanku kredītiem, kuru sakarā nav e, regulējuma. Varbūt vajadzētu e, to teikt skaidrāk. Ir piemēri Banka Savienībā, kas ir apliecinājuši tās mazefektivitāti, vienotās uzraudzības un vienotā atrisinājuma sistēma ieviešana. Uh, Ehm, nesaskan viena ar otru un varbūt vajadzētu nodalīt SSM un SRM. Ehm, turklāt abi šie mehānismi atrodas eh, vienas bankas, centrāla bankas iekšienē ar visiem eh, konfliktu riskiem. Tāpat arī šajā politikas pārskatā mēs redzam, kā atsevišķas bankas tiek penalizētas, tās, kuras ir izmantojušas līdzekļus lai finansētu reālu ekonomiku, savukārt tās bankas ar visai miglainiem, eh, riskantiem pasākumiem necieta no nekādām sekām. Nosaukšu vienu banku, Deutsche Banku, kas zaudēja 0,1% no saviem atvasinājumiem. Un mūsu veidotie fondi nebūs pietiekami, lai kompensētu uh, tik uh, plaša apjoma zaudējums. Tad, kad vairākas Itālijas bankas tika glābtas pēdējo ne, eh, nedēļu laikā, banka Delle Marka un Ferrāras banka, un tās ir Itālijas bankas, vienotais atrisinājuma mehānisms nedarbojās eh, pienācīgi, to finansēja Itālijas bankas. Šeit es runāju par attiecīgo glābšanas operāciju, izmantojot daļu no Itālijas depozītiem. Līdz ar to sistēma ir trausla, un šeit nav paredzēta garantija. Mums ir vajadzīga konkrētāka, ambiciozāka sistēma, runājot par separāciju, par neitra, neutralizāciju, eh, ēnu banku nodalīšanu un jāveido tāda banka sistēma var tikt pasargāta, jo pašreizējā struktūra ir pārlieku trauslā. Ar pirmo triecienu grūdienu tās sabruks, un mēs visi eh, maksāsim par sekām, kā tas jau ir bijis. Eh, tālāk nākošais runātājs Pervanša Beresa. Paldies priekšsēdētāji, paldies referents par šo plašo diskusiju. Domāju ka šobrīd mūsu komitejā ir svarīgs brīdis, kad mēs runājam par Banku Savienību. Un paturot prātā Danielas Nui sacīto katru reizi, kad viņa mūs apmeklē pār nepieciešamu harmonizēt un samazināt nacionālo rīku um, atšķirības, kuri traucē kopīgam, eh, kopīgai uzraudzībai. No savas puses es domāju, ka. Uh, transversālā veidā šādā dosjē mums vajadzētu veicināt izvērtējumu ietekmei tam, kā tas darbojas un kāda ir mūsu izveidotā pasākuma pievienotā vērtība. Tā skaitā, lai Eiropieši būtu apbruņoti tad, kad viņi diskutē pār tilāk spēkā stāšanās nosacījumiem, jo, manuprāt, Mēs esam uzklā, uzkrājuši vairākus mums ļoti pozitīvus punktus, taču, manuprāt, šis eh, konkrētais rīks ietekmes izpēta, kas tiek izmantot citās jomās, manuprāt, mūsu komitejā pietrūks drosmes to izmantot, un daudziem rodas jautājums par to, vai tilāk. Un kādā veidā tilāk ir sastaistāms to Uh, ar to, ko mēs darām, piemēram, attiecībā uz finanšu sistēmas kapacitāti, uh, īstenot tās funkciju. Uh, tālāk, man šķiet, ka ak, šobrīd ir divi kritiski punkti pati pirmais, kam jāstā, rīks, kam jāstājas spēkā nākošā gada 1. janvārī. Ļoti labi, ka jūs neesat norādījuši datumus, bet vai nevajadzētu atgādināt šo termiņu 2016. gada 1. janvārs, kad visam ir jādarbojas, ņemot vērā valdības uzņemtās saistības un tālāk. Par trešo pilāru runājot, manuprāt, būs visai daudz grozījumu, turklāt mums vajadzētu varētu pasteidzināt un anticipēt diskusiju, kāda notiks ar komisiju, man šķiet, ka pagaidām trešā pilāra sakarā jāpatur prātā, kā tā ir būtiska sadaļa no Banku Savienības un tām saistībām, kuras uzņēmās tie, kuri piekrita virzīties un strādāja veiksmīgi pie abiem e, iepriekšējiem pilāriem. Un arī pieredze iepriekšējo pilāru sakarā rāda, kā kavēties ar likumdošanu un domāt, ka ir steidzamākas lietas, dažkārt mums liek rīkoties haotiskākos apstākļos nekā tad, ja mēs visu būtu anticipējuši un darījuši savaicīgi ar gribu pabeigt darbu pie komisijas priekšlikumiem un iespējams arī definēt tīri kalendāros grafikas lai varētu diskusijas par trešo pilāru tikt pabeigtas. Thank you, uh, I don't see. Paldies, cits runātājs neredz, saka priekšsādātājs tādējādi. Pirmkārt vēlos pateikties visiem mēnu referentiem un kolēģiem par viņu sacīto un cerīgi raugos uz sadarbību ar jums. Uh, grozījumu un kompromisu procesā. Vēlreiz gribu uzsvērt Svenu sacīto. Un tas pilnībā atbilst maniem nodomiem. Tas ir mans aicinājums visiem deputātiem. Mums būs daudz iespēju diskutēt lielākus politikas jautājumus vai konkrētus likumdošanas priekšlikumus. Tādējādi es nedomāju, ka mums šī ka mums vajadzētu konfrontēt mūsu vispārīgos viedokļus. Es domāju, ka pie, ziņojuma pievienotā vērtība ir mēģināt kontrolēt eh, to struktūru, ko mēs veidojam. Tāpēc es gribētu lūgt eh, kolēģiem apzināties, ka šeit ir daudz sakamā, un man ir arī E, tīri telpas ierobežojumi, ir jautājumi, kurus, kurus nevarēja izrakstīt plašāk un aprakstīt. Konkrēti banku plurālismā saglabāšana to norādīja arī deputāti Palnova. Un tas ir minēts manā ziņojumā, protams, te varētu vairāk specifiski lietas norādīt e, kā šie abi elementi e, saglabāšana proporcionalitāte e, tiek ņemti vērā tajā pašā laikā nodrošinot vienādas spēles noteikumus. Tas ir arī saistāms ar jautājumu, par kur izteicās deputāts Valī kritiski, bet tas ir norādīts ziņojumā 21. punktā norādīts ir, ka nav pietiekama eh, kapacitāte izvērt riskus citus nekā kredīt riskus, un tas ir konkrēti un specifiski norādīts. Līdz ar to es piekrītu, ka ir jārod iespēja izvērtēt visus riskus, vai tas pieprasa vai nepieprasa separāciju, tas ir uh, atkal cits jautājums, un mēs to esam uh, skatījuši citā dosjē. Taču cits, vēl viens cits jautājums ir banku uzraudzība, un, protams, tik viens var iesniegt grozījumu šajā sakarā, taču tad, kad mums ir likumdošanas uh, dosie, tad mēs iesaistāmies vēl Ehm, šādās debatēs iniciatīvas ziņojumā. Un šeit es varu piekrist Pervanšai Beresai, arī mans viedoklis, eh, ko varbūt nevis atbalsta, kā kopējais depozītu mehānisms ir būtisks banka savienības elements Un tagad mums ir likumdošanas priekšlikums par to, kā tas tiks ieviests. Un šeit ir runa par mūsu darbu šajā pie šī faila. Nav nepieciešams du, atkārtot debatu šajā sakarā. Kolēģim Varsortam vēlos atsīt, ka ne jau es izgudroju backstop principu. Uh, Eh, iet ja tālāk nekā 50 miljārdu. To norāda Ekofins, tas, eh, tas ir eh, priekšu, pre, priekšsēdētāju ziņojumā, un kopīgais backstops nav mans izgudrojums, un to varētu atcerēties arī runājot pār Banku Savienību un būtu tīri ideoloģiski varbūt domāt, ka mēs varam bez tā iztikt. Protams, kopīga uzraudzība ir um, nozīmīga ļoti labi, ja mums tā, ja mums šis kopīgais backstops nav jāizmanto, bet mēs varētu šo domu tālāk attīstīt arī grozījumos. Tālāk par. At, uh And there are also. Pārējais finansējumu. Arī tas ir manā tekstā norādīts, kā pastāv diskusijas un varbūt vienošanās par šo pārējais finansējumu, un Ekofin ziņojumā ir norādīts, ka ESM opcija būtu efektīvāka, lai īstenot šādu pārējais finansējumu, kas ir, kas ir atšķirīgi no eh, backstop pakļu. Bet, kā jau sacīju iepriekš, es eh, ar prieku redzu, ka komisijas teksts ir iecerēts aptuveni šajā pašā virzienā. Eh, savukārt vairāk deputāti saka, kā tā tas nav. Un Es vēlētos eh, katrā ziņā problēmas, lai nesamilstu savukārt. Mazāk problēmas redz ar starpvaldību, uh, Eh, nolīgumu, vis, visdrīzāk mēs termiņus ievērosim, mums būs vienots atrisinājuma fonds un starpvaldību vienošanās to ratificēsim. Eh, par Silvijas Gulārs sacīto, kura eh, ļoti precīzi norādīja to, ka finanšu fragmentācijas jautājums ir svarīgs un ka šis jautājums ir um, jāizstrādā vairāk un ir arī vērojami pozitīvi elementi tekstā, taču šis jautājums ir jāpēt rūpīgāk, un kopumā eh, finanšu fragmentēšanas jautājums ir eh, nozīmīgs. Es domāju, ka vajadzētu rast pareizo līdzsvaru starp noteikumiem un diskrētumu, lai varētu izmantot dialogu un saprašanās kapacitāti. Un visbeidzot runājot par vispārīgajām piezīmēm, mēs E, kā Bastorkungs sacīja, ka Vācijā desmit gadi bija vajadzīgi, lai izveidotu šādu uzraudzību, un mēs vienu gadu laikā to visu nevaram pabeigt, bet ir ļoti labi, ka mēs spējam identificēt pozitīvos sasniegumus un tos elementus, kur ir nepieciešama uzlabošanās un kas ir pelnījuši kritiku. Protams, mēs skatīsim, kādi ir grozījumi un sadarbosimies, lai vienošanās būtu maksimāli plaša. Vēl viens jūtīgs jautājums ir tīlāk, to norādīja arī eh, gan Pervanša, gan Silvija Gulāra mēs šo jautājumu skatīsim, un šajā ziņojumā tiek jau norādīti daži elementi. Es, es saprotu, ka nav viegli risināt šo Eiropas specifiku, un par atsevišķiem jautājumiem, kas tiks risināti eh, pašā nolīgumā, Par tiem mēs vienosimies ar līdzlikumdevēķiem. Domāju, ka no manas puses tas ir viss. Paldies vēlreiz par jūsu piezīmēm un cerīgi raugos uz grozījumu saņemšanu sadarbībā ar jums. Termiņi grozījumiem ir 10. decembris pulksteni 5. pēcpusdienā. Eh, skatīsim tos 11. janvārī, eh, balsojums sekonā 25. janvārī un pēc tam redzēsim, kad ir balsojums plenārsēdē, visdrīzāk tas varētu būt martā. Un tagad mēs pārējām pie darba kārtības nākošā punkta, kas ir e, Centrālās bankas gada pārskats par 14. gadu referents Notis Marijas. Vārds jums. Paldies. Priekšsēdētāji, paldies. Τις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί. Šodien runāju, runāsim par grozījumiem, kas iesniegti. Pirmām kārtām gribu teikt paldies ēnu referentiem, tāpat arī, ģenerā, eh, tāpat arī sekretariātam. Un paldies pilnīgi visiem, kas palīdzēja mums nonākt pie kompromisa grozījumiem. Bija 283 grozījumi izais punktā. Esam jau noturējuši trīs sanāksmes ar ēnu referentiem. Turpēc mūsu konsultanti. Un, nu, gribētu teikt, ka esam nonākuši pie zināmas vienošanās. Nu, vismaz par 80% grozījumu, grozījumiem mums ir vienošanās, ir apmēram 17 kompromisu grozījumi. No tiem, manuprāt, 3-4 varbūt ir tādi, kas rada nedaudz bāžas, un tāpēc gribētu dzirdēt ēnu referenta viedokļus par šo jautājumu. Tad vēl ir arī septiņi tādi atsevišķi mm, panti, rindkopas, tur jāskatās vēl. Un tad, nu, attiecībā uz apsvērumiem šķiet gan ir vienošanās vairāk vai mazāk. Nu, lūk. Nu, tādējādi mums rodas iespēja, iespējams pat finalizēt darbu pie šī teksta, nu, vai vismaz apspriest to šodien. Nu, un cerams, varēšu ņemt, tad attiecīgi šajā darbā vērā arī kolēģi piezīmes. Var teikt, ka saskaņā ar manu sākotnējo priekšlikumu es vēlējos pieturēties pie pašreizējā laika grafika, respektīvi pie tā, ka par ziņojumu balsojumam jānotiek līdz decembra beigām, un šī iemesla dēļ iesniedz to arī zem ļoti savlaicīgi. Protams, drāgie kungs, mūs savukārt informēja, ka saskaņā ar viņa darba kārtību, eh, nu, viņš nevarēs ienrasties eh, ātrāk kā februārī plenārsēdē, lai to visu apspriestu, tātad nākamgad. Un nu tad mēs apspriedāmies ar ēnu referentām, reteriem un vienojamies, ka nebalsosim vispār šiem grozījumiem rīt, bet balsojumu pārcelsim uz vēlāku laiku. Uh, datumi priekšsādātāji, nu, šajā gadījumā ir svarīgi divi. Nu, pirmām kārtām 11. janvāris nākamgad. Dzirdēju jau arī no jums, ka mums notiks sanāksme 11. janvārī, un tad mēs runāsim tur arī par iepriekš minēto ziņojumu. Un otrs datums, kas nozīmīgs, nu, ja koordinātori eh, nepiekritīs, no visam to mēs redzēsim pēc diskusijām, būs tad septītais decembris, nu, iespējami. Nu, tad tādā gadījumā tas nozīmē, ka mums tiešām vajadzēs nu, kopīgiem spēkiem krietni pacensties, lai līdz nākamā nedēļa jau to visu dabūtu gatavu. Jebkurā gadījumā ziņojuma galvenie punkti tika apspriesti jau iepriekš. Nu, ļaujiet man jums izklāstīt, kas tad ir mainījies. Vispirmām kārtām taupības politika. Es domāju, ka, protams, ir pašsaprotam, ka uh, taupības eh, pasākumi, taupības mēri pasliktināja krīzi. Tie nekādā veidā neatrisināja pamat problēmas tādas kā bezdarbs, nedz arī atrisināja parādu krīzi, ar ko sastapās dalību valstis, īpaši jau Grieķija. Jo, nu, tur šis parāds vispār vairs nav nekādā veidā pārvaldāms. Nākamā lieta ir jautājums par to, ko mēs varam darīt, lai izmantotu 7.24.2016 regulu, kas savukārt, nu, piedāvā zinām skaidrojumu, izskaidrojumu tam, kāpēc parāds ir pieaudzis tādā līmenī, kā tas ir noticis, un kā mēs vispār nonācām pie zinām zin, šādām situācijām atsevišķās dalībvalstīs. Trešā lieta, ko apspriedām, un es, protams, arī šeit gribu dzirdēt kolēģi viedokli, ir iespēja organizēt tādu kā papildus rīcību nu, no parlamenta puses 2014. gadā mm, parlaments deva sankcijas trojkai, nu un te, protams, arī viss sasaistīs ar Eiropas centrālo banku. Ši, lieta, kas pieminēta arī šai ziņojumā, ir tāda, ka mēs vēlētos lai Eiropas centrālā banka rīkotos atbilstīgi um, EKJ, Eiropas uh, kopienu tiesas pieņemtajiem lēmumiem. Mēs vēlamies, lai tiek nodrošināta demot, demokrātiska atskaitīšanās spēja, tāpēc, kā par to runājam iepriekšējā sanāksmē, un par to runāja arī Drāgī. Runājot par likviditātes jautājumu, es domāju, ka dialogs pilnīgi noteikti bija ļoti svarīgs visiem kolēģiem. Uh, Viņojumā minēta arī aktīva iepirkšanas programma, kas ir, protams, ECB centiens nodrošināt inflācijas pietuvināšanu diviem procentiem tas veids, kādā viņi darbojas, tas, kā tas ietekmē mazos un vizējos uzņēmumus, mm, piedāvājot viņiem finansējumu, kā arī zin, atšķirības finansējumā MVU un lielākiem uzņēmumiem ir tie svarīgākie punkti, par ko runāts ziņojumā. Es neminēju šeit neko par diskusijām attiecībā uz grūtākiem, sarežģītākiem punktiem, kurus es pirms gribu dzirdēt kolēģi sakāmo. Nu, un tad visbeidzot, visbeidzot, protams, vēlos pierunāt, pieminēt arī pats savu viedokli, tad, kad būšu uzklausījis kolēģis. Paldies, kā saprotat, balsošanas datums ir 7. decembris, tas šeit ir vienīgais iespējamais datums, ja mēs vēlamies ziņojumu apspriest ar drāgī, un tas taču ir tās, ko mēs vēlamies, vai ne tā, es saprotu, ka jūs taču apzināmies, apzināties to. Nu, es domāju, te nu mums vajadzētu tad varbūt tā, nu, par to padomāt, bet es domāju, ka par šo diskusiju varbūt mēs varam beigās noturēt un tagad runāt par saturiskiem jautājumiem. Lūdzu, tāds partijas kolēģi, priekšādātāji. Pirmām kārtām paldies referentiem un arī ēnu referentiem, tāpat arī sekretariātām par ļoti konstruktīvu attieksmi, kompromisu meklējumos starp dažādām nostājām. Uh, Es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi, lai tieši šādā konstruktīvā veidā darbu arī turpinam un varam vienoties par tādiem kompromisiem, ko var lielais vairākums arī atbalstīt. Jo tikai plaši atbalstītu ziņojumu, vai mēs varam ietekmēt uh, ECB darbību. Es atbalstu ziņojumu struktūru, domāju, ka ļoti daudz kompromiss ir pareizajā virzienā, un tīpaši man, piemēram, patīk līdzsvarotais viedoklis, kas tiek pausts par Eiropas ekonomikas stāvokli, tāpat arī par ehm, šo kvantitatīvā īzingu, jeb atvieglojumu, finanšu stimulēšanas pasākumu ietekmi, bet, manuprāt, vairāk jāstrādā vēl pie tiem, uh, kompromisiem, kas saistīti ar budžeta reformām daudzos, daudzos dalībvalstīs, un arī attiecībā uz ECB un trojkas lomu. Tā ir skaidrs, ka mums vēl ir darbs darāms ēnu referentu tikšanās reizēs. Tomēr esmu pārliecināts, ka šo visai konstruktīvu attieksmi vajadzētu būt iespējai arī atrast tādus kompromisus, ko var atbalstīt lielais vairākums deputātu. Es piekrītu referenti ierosinājumam atbalst, balsot kādā vēlākā laika posmā, un tomēr, protams, vēlos darbu pie šī visa dokumenta pabeigt pēc iespējas ātrāk. Mēs paldies, Kostas Mavrīdis. Priekšādātāji, paldies! Arī es vēlos pateikt referentam Mārijas kungam par ļoti kvalitatīvo ziņojumu un labi paveikto darbu līdz šim. Paldies par viņu centieniem nonākt pie kompromisa. Un paldies arī kolēģiem sekretariātam. Šķiet, esam gandrīz jau finišu taisnēm, tāpat laikā galā vēl neesam. Kā sociāls un demokrāti mēs runājam šeit par virkni svarīgiem jautājumiem, par kuriem tad īsumā arī izteikšos. Pirmām kārtām, Eiropas komisija pagājušajā nedēļā publicēja priekšlikumu par noguldījumu garantiju schēmu, un tāpēc atsauc par to jāiekļauj arī šai ziņojumā. Mūsu grupa jau ilgus to ir uzstājusi, un es domāju, ka tāpēc jāvirzās ir uz priekšu bez kavēšanās, un Banka Savienība ir jāpabeidz, tā kā mēs to apspriedam arī iepriekš Un tad šis vienotais mehānisms un banku noguldījuma apdrošināšanas schēmas ir ļoti svarīgi šai kontekstā. Runājot par kompromisiem attiecībās pašreizējo plaisu starp finansēšanas likmēm, kas tiek piešķirts MVU un tām likmēm, kas tiek nodrošināts lielākiem uzņēmiem, par to runājot, mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi iekļaut atsauc arī uz nepieciešamību veicināt sociālo ekonomiku, diferencējot regulējošo vidi. Uh, attiec, nu, tādiem uzņēmiem, kas ir pēļņu gūsoši un tādiem, kas ir bezpēļņas uzņēmumi. Tas, es domāju, krietni palīdzētu. Starp citu, man savu punktu diskusijā skaidru un gaišu arī paudu un gribu pieminēt, ka šobrīd, respektīvi rīt, organizēju pasākumu, jūs visi esat laipni aicināti uz to, tas ir rīt pulkstens četros. Un tur apspriedīsimies tieši par šo jautājumu, tātad par peļņas un bezpeļņas organizāciju regulējošo vidi. Uh, Un trešais eh, jautājums saistīts ar mm, neatmaksātajiem aizdevumiem. Ir, ar, es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi par to runāt, tāpēc, ka tie joprojām ir ļoti liela problēma visā Eiropas Savienībā saskaņā ar Vērbanku. Desmit Eiropas Savienības dalībvalstīs, sešas no tām ir Eirozonas valstis, eh, sastopas ar tādām neatmaksātu aizdevumu likmēm, kas atbilst vairāk kā 10% no kopējā kreditēšanas apjoma, bet 5% ir augstākais pieļaujamais mehānisms ir jāveido mehānisms, kas ļauj šo situāciju atrasināt eh, valstīs. Nu, piemēram, tas ir mm, Kiprā, tā kā tas bija Spānijas un Īrijas gadījumā, lai varētu efektīvi šo problēmu atrasināt. Mēs uzskatām, ka šāda veida grozījumi ir jāatbalsta, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Svarīgi tos iekļaut ziņojumā. Visbeidzot, mēs uzskatām, un vai tad nu man daudz par to arī būtu šeit jārunā, eh, un es te grupas spēcīgi nosāju tādu, ka taupības politika nav risinājums tām dalību valstīm, kam jārisina parādu nafta. Kas attiecas uz laika grafiku un balsošanu, mēs piekrītam, un par to, protams, varam uzspriesties arī vēlāk, eh, tam, ko teica referents, bet šķiet, ka mēs šeit visi esam, nu, tā teikt, uz vieniem pamatiem. Liels paldies, Silvija Gulāra! Paldies, priekšsādātāji, paldies referentam par paveikto darbu. Domāju, ka jāpatur prātā vairākas lietas. Lai mēs tiktu līdz galam, pat ja balsojums bija jāpārceļ, bet prātā ir jāpatur tas, ka šis ziņojums ir par citas institūcijas darbu un eh, ne jau vismazākā CCB eh, ir institūcija, kas atbild par monetāro politiku. Tomēr, ka jāpatur šis elements prātā un arī tas, ka mums ir vienlaicīgi jāspēj neatkarīgi paust viedokli, bet arī saglabāt kompro, grupu kompromisu līniju, jo šis ir ziņojums, ko sagatavo viena institūcija par otru un nevis kāds referents vai kāda politiska tendence. Otrkārt, mums ir izdevies panākt kompromisu uh, pagātnē, domāju, ka tas izdosies arī tagad. Un šeit es domāju, ka mums vajadzētu koncentrēties uz ziņojumu būtiskākajiem punktiem un neizkliedēties. Vēlreiz uzsver, ka parlaments ir spēcīgs ar šādiem ziņojumiem, tad, kad tas spēj ieņemt līniju, kur apvieno plašu vairākumu, to sacīja mūsu tautas partijas kolēģi, un iespējams, ka tas nedaudz um, mazinās spontānumu tomēr. Ja šie principi tiks ievēroti, eh, eh, paliks spēkā, tad Alde eh, grupa ar lielu prieku strādās pie šī jautājuma. Tāpat mums ir jābūt ticamiem, jo vairāk mēs nāksim klājā ar ticamiem priekšlikumiem, jo lielāka būs ticība mums. Šis nav gadījums kādai rēķinu kārtošanai. Paldies! Nākošais runātājs smēt skatīt. Thank you! Jūs paldies priekšsādātājiem, paldies referentam, paldies ēnu referentiem par darbu. Un gribu teikt, ka referents tiešām visai entuziastiski ir meklējis eh, vienošanos par kompromisu, bet, nu, diemžēl, kad runājam par ziņojumu, kas saistīts ar ECB, ir, nu, tāds, kur politiskie kompromisi tomēr ir ļoti sarežģīta lieta. Jo dažiem nu, mums pašos pamatos ir citi uzskati par to, kādu lomu būtu jāuzņemas ECB iekšzemes tautsēmniecībā un iepriekšējos gados. Uh, Jūs jau droši vien esat dzirdējuši, kā es daudzkārt izsakos par šo lietu. Un man ir milzīgi problemātiski vispār mm, skatīties uz ECB tīri no struktūrāli demokrātiska skatu punktu. Manā, uz, pēc manām domām, uh, šajā priekšlikumā vajadzētu runāt arī par to, ka atsevišķās dalībvalstīs ECB uzņems tādu kā čempionu lomu, un to, protams, ietekmē ārvalstu multinacionāli uzņēmumi, un atsevišķās dalībvalstīs izaugsmas procents savukārt ir augstāks, tāpēc, ka ir eh, tie tādi zemu nodokļu reģioni, tāds, eh, un tas ietekmē situāciju. Es turklāt gribu atgādināt, eh, īpaši norādīt uz F apsvērumu kompromisu, kur tiek runāts par masveida stimulēšanas pasākumiem. Tie var būt arī ne tikai problemātiski, tie var būt arī visai pozitīvi, ja tiek izmantot atbilstīgi, tie var būt liederīgi reāli ekonomikai bet nu tikai tajā gadījumā, ja ir pietiekama politiska grība rīkoties. Un um, jāsaka, bažas raisa tieši šīs kompromiss. Un lai arī es saprotu, ka referents un sīta šķiet visai čakli ir centušies kaut ko formulēt, lai visi varētu par to vienoties, eh, es tomēr domāju, ka vēl ir virkne jomu, kas būtu jāmaina un jāgroz. Paldies, Erno, Ernest Urtasons. Paldies. Pirmkārt, es vēlētos pateikties um, referentam par sagatavoto ziņojumu. No savas puses vēlos norādīt, ka gribētu apziņot um, un norādīt, ka mums vajadzētu izvairīties no rutīnas ziņojuma sagatavošanas. Tā būtu tāda pat kļūda, kā uh, tika pieļauta pēdējā um, gada laikā. Un, Arī Grieķijas gadījumā parlaments sagatavoja praktiski rutīnas ziņojumu, ko vajadzēja pēc tam koriģēt ar uh, justīcijas tiesas palīdzību. Domāju arī, ka mēs gribētu tagad pielikt maksimālus pūliņus pie tā, lai jautājumi netiek e, izkliedēti un katrā gadījumā mēs uzskatām, ka ir jāpatur būtiskās lietas, piemēram, ka mums ir problēma ar juridisko ietvaru attiecībā uz ECB darbību, ka daudz humanitāriem dialogiem, kuri notiek mūsu sēžzālē, piedaloties e, e, pašam drāgī, e, ļauj izprast, ka dažkārt lēmumi ir pilnīgi diskrecion, pilnīgi tiek pieņemti dis konkrētā veidā. Tāpat arī darbības eh, Grieķijā un 25. paragrāfs, manuprāt, ziņojumā ir ļoti nozīmīgs. Ja mēs neko norādīsim par darbībām Grieķijā, tad es nezinu, ko mēs, dar, ko mēs citu varam darīt, jo šeit tiek um, jāpārskata paši darbības principi, un pilnīgi būtu kļūdaini šo paragrāfu izlaist. Tāpat arī cits lēmumi, kas ir tika pieņemti, pie, tikuši pieņemti Grieķijas sakarā, tie notika Eirogrupas ietvaros, kur tad paliek Eiro, Eiropas centrālās bankas neatkarība no šīs grupas, un visā šajā sakarā Eiropas parlamentam vajadzētu izteikties Un tad vēl daži jautājumi, kas man šķiet ļoti būtiski. Pirmkārt, mēs jau ziņojam, ka bija ļoti slikta doma e, SSM pakļaut ECB e mandātam, jo pēdējā laikā ir izveidojusies situācija, ka nav skaidrs, kurš par ko atbild un veidojas interešu konflikts. Tas būtu jānorāda. Tālāk Grieķija un Kipra un vēl citi jautājumi. Un visbeidzot attiecībā uz monetārās politikas nekonvencionāliem pasākumiem. Domāju, ļoti labi, ka tiek norādīts arī, ka šie nekonvenciālie pasākumi ir um, pieļaujami, tomēr jāapzinās risks, ko tas nes līdzi, nevienlīdzības risks uh, ilgā termiņā un vēl citi jautājumi. Un tie ir tikai daži elementi, kurus es gribēju darīt jums zināmas, bet īpaši norādīt to, ka tas nedrīkst būt rutīnas ziņojums, šis ir īpašs gads, mums ir jānorāda konkrētas lietas, un arī gribu norādīt, ka Romarijas kungs ir veicis lielisku darbu. Paldies! Thank you! Liels paldies! Marko Vallei tālāk. Priekšādātāji pateicos, gribu pateikties arī referentam Nu, jāsaka, viņam darbs tiešām neapskaužams. Šo ļoti svarīgo tēmu risināt, tas ārkārtīgi svarīgi. ECB. Un tas, kā ekon mēs ar to strādājam, tas, protams, ļoti labi parāda, cik atšķirīgs mūsu ideoloģijas, to visu ļoti grūti savilkt zem viena kopsaucēja. Un es domāju, ka nu neviens nebūs beigu beigās pilnībā apmierināts. Ziņojumā ir ietvertas virkne doma par uh, ekonomikas pārvaldību, struktūra reformām, ESI, tātad eh, investīciju fondu un tā tālāk. Un es domāju, ka arī mēs, kā grupa, nevaram tā pilnībā pozitīvi izteikties par šiem aspektiem, jo, nu, politiskā nostāja mums ir pilnībā atšķirīga no tās, kas paustu ziņojumā, bet tāpat laikā ziņojumā ir arī visā, visai interesanti punkti ziņojumā, ko mēs varam atbalstīt. Nu, piemēram, Nesenie pasākumi, ko ECB īstenojas un kas nav bijuši pietiekami, ja nav atrisinājuši kreditēšanas jautājumu, respektīvi šo kapitāla prasību, kapitāla pietiekamības nosacījumi um, ietekmē, protams, tautsēmniecību tālāk. Es turklāt arī domāju, ka te ļoti pamatota kritika izteikta visai šai eiro sistēmai fiskālajiem pielāgojumiem un taupības mm, pasākumiem, kas faktiski veicinājuši ekonomikas lejupslīdi. Tāpēc mm, šīs inkubus mēs atbalstām, un turklāt, protams, ir demokrātiskās leģitimitātes uzlabošana ir svarīga, tīpaši ņem vērā, kāda ir ECB loma trojkā. Grieķijas gadījumā arī jāpiemina vairāki aspekti šai kontekstā. Nu, nevar arī tā, ka mēs varētu pilnībā atbalstīt šos kompromisus. Bet es domāju, ka tomēr arī diezgan daudz svarīgu, labu ideju, bet, nu, daudz, kas tomēr nav iepriekš vēl pilnībā atrunāts. Pēdējais runātājs. Priekšsādātāji, paldies. Godātie kolēģi. Gribu teikt paldies referentam te, un, nu, veicit, veik, teikt viņam, nu, lai veicas šai turpmākajā visai izaicinošā laika posmā. Nebūs viegli panākt vienošanos. Migrācijas krīze, visi citi jautājumi, kas mums vēl šobrīd jāresina. Tagad sanāksmēs mums tiek teikt, ka, lūk, atsevišķas grupas nesat konstruktīvas, tā es te dzirdu. saka Aneman kungs. Un nu, tas tāpēc, ka šīm grupām ir citi viedokļi. Tas nenozīmē, ka mēs nerīkojamies konstruktīvi. Mēs uzskatām, ka ziņojums neiet pietiekam tālu. Ir tādas grupas savukārt, kas nebūtu, negrib nu, vispār pat apspriest grozījumus, kas izsaka kaut ko negatīvu vai kritisku attiecībā uz ECB un tās lomu. ECB mūsuprāt ir pārsniegusi savu van, mandātu gājis tālāk par atvēlētajām pilnvarām. Un nedrīkst ignorēt sekas, kas radušās ECB īstenotāja piekoptajai realitātes ignorēšanai. Kolēģi šie to nav sapratuši. Mums vispār ir jātiek vaļā no eiro pirmām kārtām un visa veida kritiskos grozījumus, ko iesniedz FDD, nu, pārējie ignorēja. Tas viņi nevēlas to ziņojumā iekļaut. Un tāpēc mēs, jāsaka, šo ziņojumu atbalstīt nu visu nevarēsim. Un tomēr es ceru, ka mums izdosies pietuvoties, eh, nu, varbūt kaut kādai vienotai domai. Paldies tālāk referentam vārds. Priekšsēdētāji, paldies! Gribu teikt paldies ēnu referentiem. Un gribu teikt, ka ir vairāk, ka ir vairāk jautājumu šeit, kas jāapspriež. Pirmam kārtām dzirdēju viedokli par to, kā šis ziņojums sagatavots pa sadaļām. Otra lieta, protams, ka mums jānonāk visiem pie vienošanās tā, lai par šo ziņojumu varētu notikt balsošana Eiropas parlamentā. Un eh, cerams, ka ziņojumu atbalstīs lielais vairākums, jo tas ir ziņojums, kas zināmā mērā izsaka vērtējumu par ECB darbību. Uh, laika periodā, kas bija visai sarežģīts. Un tas attiec arī uz Grieķijas problēmu, kas bija aktuāla šajā laikā, bet bija arī virkne citu problemātisku jautājumu, kas cieši saistījās ar bankas darbu. Tāpēc Eiropas parlamentam vajadzētu paust nostāju par šādām lietām. Un nevar būt tā, ka tas ir tikai kārtējais rutīnas ziņojums, kur mēs atkal runājam par uh, nu, citiem jautājumiem. Nē, 2014. bija svarīgs gads, un šajā ziņā tāpēc esam iekļaujuši 25. pantu šai ziņojumā, kur arī runājam par to, kā darbojusies ECB, piemēram, attiecībā uz Grieķiju. Es uzklausīju vēnu referentu viedokļus, bet jebkurā gadījumā man šķiet, ka visas šīs lietas tomēr te būtu jāpiemina. Nu, protams, ka vēlamies, lai viņiem atbalsta vairākums tā lai varam nosūtīt spēcīgu vēstu ECB. It īpaši, ja runājam par tādām lietām kā ekonomikas pārvaldība, jeb jautājums, kas saistīti ar ECB attiecībām ar parlamentu, ar demokrātisko atskaitīšanās spēju, kas nenot, noteikti jānodrošina. Un gribu teikt, ka šajā pašā telpā pirms pāris dienām Dragikungs skaidri un gaiši teica, ka attiecības ar, starp parlamentu un ECB ir svarīgs, ka viņš ieradās šeit, šajā telpā, lai informētu mūs par notiekošo un lai ņemtu vērā arī mūsu viedokļus un domas. Nu, protams, arī lūk vēl trojkas loma, ECB loma trojkas ietvaros, iespējamie interešu konflikti. Tas tie ir jautājumi, kas vēl jārisina. ECB no vienas puses ir monetārā varas iestāde, bet arī uzraudzības iestāde. Un tas, es domāju, viss ir par ziņojumā jāpiemina. Un savā pirmajā ziņojuma projektā es izklāstīju visu šīs lietas ļoti skaidru valodu. Un mans mērķis bija protams, nonākt pie kaut kāda kopsaucēja diskusija rezultātā. Tas nav vienmēr vienkārši, jo ideoloģijas ir dažādas, viedokļi tāpat. Lai kā tas arī nebūtu, centīsimies nonākt pie kompromisiem. Kā jau kolēģi teica, ziņojumā jāiekļauj atsauc arī uz eh, neatmaksājamajiem aizdevumiem, tātad šiem uh, zemstandarta aizdevumiem. Tas ir jautājums, kas aktuāls ne tikai Grieķijai, bet arī citur, un kaut kas jādara lietas labā. Nevar būt tā, ka cilvēki vienkārši zaudē savas mājas, tās tiek pēc tam aizpārdotas neskur. Nu, šie jautājumi jārisina. Un, nu, kā vienmēr esmu kolēģi rīcībā. Runājot par laika grafiku tomēr. Cik tā man zināms, tad ir pieņemts lēmums to pieņēmuši koordinātori, nenoturēt balsojumu par šo ziņojumu 11. janvārī, neskatoties uz to, ka mums notiks sanāksme šai dienā. Ja mēs vēlamies mm, apspriest un balsot par šo ziņojumu februārī, tā kā tas pašreiz izskatās laika grafikā, nu tad mēs sastapsimies ar pāris problēmām. Varbūt varam par to aprunāties pēc sanāksmes arī. Nu, pirmām kārtām viena iespēja tad ir tāda, ka balsojumu noturam 11. janvārī tomēr. Otra iespēja ir noturēt šo balsojumu 7. decembrī. Nu, varbūt varam atstāt abu šīs iespējas um, atvērtas diskusijām, varam pēc sanāksmes par to apspriesties. Man es labprāt ņemšu vērā to, kas sakāms koordinatoriem, bet nu noslēgumā tātad. Ja balsosim 7. decembrī, nu tad mums jāstrādā būs vajag sviedros šonadēļ kopā ar referentiem, lai nāktu klajā ar balsošanas sarakstu jau līdz ceturtdienas pēcpusdienai. Un tāpēc gribu jums lūgt ņemt iespēju tomēr balsojumu pārcelt uz 11. janvāru. Uh, nu, diemžēl ir ļoti skaidrs koordinātāru lēmums pieņems, un tā rezultātā mēs nevaram balsot attiecīgajā janvāra datumā. Tas tāds vispārējais noteikums, nosacījumi to nevaram mainīt, un jā. Iepriekšējā ja koordinātāra sanāksmē mēs teicām, ka lūk par nedēļu var notikt balsojuma pārcelšana, bet ne uz ilgāku laiku. Te jau mēs runājam par 2014. gadu ziņojumu, un tagad jau kā tad mēs balsosim par 2016. gadā, un vienīgais datums, kad ir iespējams diskusijas ar dragi, un tas, protams, ir kaut kas tāds, ko mēs visi vēlamies, būs, nu, tā, ka mums jābalso ir 7. decembrī. Esmu pārliecināts, ka tas būs iespējams. Tas tāds politisks jautājums. Tātad 7. decembris ir balsošanas diena. Nu labi, tālāk došu iespēju Markusam Ferberam turpināt vādīt šo sēdi. Vēl divi darba kārtības punkti, kas mums ir jāizskata, nu, burtiski turpmākajās 25 minūtēs jo nezinu, vai to, ka būs gatavi palikt ilgāk. Nonākam pie septītā punkta - digitālais vienotais tirgus, un došu vārdu Renāto Zoru lūdzu. Thank you, Chair. I will try to, to go fast. Paldies, es centīšos eh, runāt ātrāk, jo es saprotu, ka esam iekavējuši. Pārešu uz itāļu valodu. Tātad digitālais vienotais tirgus. Tas ir atzinums eh, no mans komitejas par digitālo vienoto tirgu, un es uzskatu, ka tas ir viens no svarīgākajiem eh, projektiem, eh, kurus šajā sasaukumā komisija ir likus mums priekšā - digitālais vienotais tirgus. Tas ir mēģinājums izveidot patiesu vienoto tirgu digitāliem produktiem. Šobrīd mums vienotais tirgus ir spēkā fiziskajiem eh, produktiem, bet attiecībā uz digitālajiem produktiem eh, tās lietas, kas visvieglāk eh, pārvietojas un ar kurām visvieglāk ir dalīties, tā mums vienotais tirgus vēl nav. Un mēs saskaramies ar šādu situāciju diezgan bieži, un es domāju, ka mēs varam censties reaģēt pietiekami strauji, strauji mainīgi pasauli Mēs neesam vadošā komiteja šai ziņojumam, ITRE un IMCO ir atbildīgā. Ekon sagatavo atzinumu, jo skaidrs, ka šie jautājumi ir svarīgi ekonomiskai attīstībai. Konkurence, nodarbinātības līmenis, izaugsme, visi šie jautājumi ir skarti šajā ziņojumā. Šeit ir diezgan atšķirīgi viedokļi ēnu referentiem, bet mums ir diezgan labi eh, kompromisi. Cerams, ka rītdien balsošanā tie gūs eh, lielu atbalstu. Šeit ir atšķirības eh, attiecībā uz vairākiem punktiem vēl palikuši viedokļos. Piemēram, par iespēju turpmāk atbalstīt tirdzniecību kult, ar kultūras precēm digitālajos mēdījos. 124 grozījumi tur ir, un e, daži no tiem ir diezgan interesanti. Centīšos e, sadalīt to e, tādās sadaļās kā izaugsme un ekonomiskā pārvaldība. Globāla ekonomika pēdējos gados ir ievērojami mainījusies, un digitālā nozare ir pieaugusi eksponenciāli tiek izveidot jaunas nozares, jaunas sistēmas un arī uzņēmumi attiecībā uz nodarbināto skaitu, peļņu, kapitalizāciju. Tik tiešām ir e, ierindojušās ar vadošajām pasaules mērogā. Komisija uzskata, ka digitālā pāre Eiropas ekonomikai un Eiropas sabiedrībai sniegs vairāk kā 400 miljārdu ieguvumu eh, gadā, kas ir milzīgs skaitlis - 2,8 miljonu jaunu darba vietu, labu darba vietu varētu tikt izveidotas. Tie būtu ilgtermiņa darbs, darba vietas. Šeit nav runa tikai par inovācijām un jaunizveidotiem uzņēmumiem, bet gan runai par eh, digitālu transformāciju visā nozarē. Uh, virzoties uz rūpniecību 4.0. Kompromisos tas tiek arī uzsvērts. Mums ir jānodrošina, ka šī digitālā e, pāreja notiek vienlaicīgi ar kapitāla atbalstu, kapitālu inovācijām, bet arī notiktu tādu tālākajošu transformāciju ir nepieciešamas prasmes, lai notiktu šī izaugsme. Šeit nav runa tikai par to, ka ir lielāks cilvēks skaits, kas spēj eh, rakstīt programmatūras kodu. Mums ir nepieciešama eh, plašāka kultūras eh, pārēja. Jaunas prasmes ir nepieciešamas, lai praktiski katrs iedzīvotājs Eiropā varētu iesaistīties. Un gala galā mums vajadzētu atbalstīt iespēju izveidot ultraplatjoslas infrastruktūru Eiropā, kā daļa no Junkera plāna, tādējādi veicinot konverģenci starp Eiropas valstīm un iedzīvotājiem, nevis izveidot jaunu šķelšanos, konkrēti jau digitālu šķelšanos. Un attiecībā uz eh, manis pieminētajiem kompromisiem šis ļoti svarīgs jautājums. Piekļuva internetam ir eh, noteikti viena no vērtībām sabiedrībā, kas ir jānodrošina, cik vien eh, tas ir iespējams. Tiek runāts par interneta tiesību hartu kā daļu no jaunām pamattiesībām. Tāpat notiek debatas par konkurences tematu. Esmu pārliecināts, ka jūs zinat, ka komisija pēta iespējas eh, jautājumu uz priekšu. Jaunā veido cenšoties atrisināt Google gadījumu. Kā jūs zināt, eh, nesen komisija uzsāk jaunu iniciatīvu. Vai vismaz plašu apspriešanos, lai censtos saprast, eh, kādas, kāda riski ir saistīta ar lielām internetu platformām. Digitālā pasaulē saskaras ar jauniem fenomeniem, ar ko parastā rūpniecība nav saskārusies, respektīvi pavisam drīz mēs eh, pār, nonāksim pie eh, nulles eh, līmeņa marģinālām izmaksām, kas var kļūt par šķērsli konkurentu ienākšanai tirgū. Šie jaunie tirgi ir ļoti svarīgi. Un, manuprāt, ir arī ļoti svarīgi, ka pašreizējā konkurences likumdošana šobrīd eh, neatbilst vajadzībām. Tur ir nepieciešams padziļināt pētīto. Vēl viens svarīgs uzdevums mūsu komitejai ir par nodokļu jomu. 28 atšķirīgas nodokļu sistēmas. 28 atšķirīgi PVN līmeņi. Tas viss ir šķērslis izaugsmai. Un e, īpaši tas attiecināms, ka ir e, uz e-komercijas sektoru un kalpo kā šķērslis, un šī nozara, kā zināms, ir ļoti svarīga mūsu ekonomikai. Manuprāt, mēs neesam vēl pilnībā izpratuši, cik tas viss ir svarīgi tā ekonomika, kas balstās uz datiem. Kompromisi ir ļoti interesanti. Būtu labi, ja mēs varētu panākt rītdien lielu atbalstu. Ēnu referenti strādāja, tiešām cenšoties atrast vienotu nostāju šajā svarīgā nozarē. Paldies! Paldies! Tad ēnu referenti Ildīgo Galpelca. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties referentam par viņa darbu, viņa spēju un vēlmi meklēt kompromisus. Es nerunāšu par katru kompromisu, mēs to es, esam jau aps, a, apsprieduši. Vēlos pievērsties tikai problemātiskajiem. Manā skatījumā tas ir F kompromiss, pa, kompromiss par PVN sistēmu. Es piekrītu referentam, uh, ka integrācijas attīstība var tikt vērtēta eh, pēc tā, cik sekmīgi tiek mazināt šķēršļi iekšējā tirgū. Referenta prasība samazināt un eh, noteiktu vienkāršotu, harmonizētu PVN sistēmu tiešsaistē ir uh, pārspīlēta un pārāk attālināta no realitātes ekonomikā. Nevaru iedomāties, ka vienam un tam pašam produktam eh, var būt atšķirīga PVN likme atkarībā no iegādes eh, veida, vai eh, tas ir tiešsaistē vai bezsaistē. Tas būtu konkurences kropļojums. Šāda iemesla dēļ mana politiskā grupa neatbalsta šādu pieeju. Un, diemžēl, mēs nevarējām atrast šajā jautājumā vienošanās iespējas. Aicinu referentu aizstāt eh, vārdu harmonizēts ar saskaņots. Tāpat eh, vēlos sacīt, ka man pēc garām diskusijām ir panākts kompromiss par šķēršļiem ienākšanai tirgu digitālajā ekonomikā. Mēs vienojam, esam vienojušies, ka šķēršļi ir jāmazina vai jā, jālikvidē, ja iespējams, bet Piemēram, digitāla banka nevar eh, atva tikt atvērta neievērojot drošības apsvērums. Un eh, tas pats attiecināms arī uz citiem pakalpojumiem, tur ir garš saraksts. Īsumā, mana politiskā grupā atbalsta kompromisus, izņemot kompromisu F. Un atsevišķos gadījumos mēs vēlamies uh, prasīt uh, balsojums par daļām, aicinu referentu atbalstīt šos balsojums par daļām un atgādinu par lūgumu aizstāt eh, kompromisā F vārdu harmonizēts ar saskaņots, lai mēs to varētu atbalstīt. Paldies! Paldies, kā jūs sacījāt, mums ir divi ziņojumi jāizskata līdz pusseptiņiem. Man ir atsimedzot jādara solskārāk. ECR es neredzu Keisvinbornu, liberāļiem es neredzu Nilsu Torvaldu, Goe Metskārsīs ir šeit, lūdzu. Jā, paldies, es izteikšos pavisam ātri. Paldies referentam un ēnu referentiem par viņu darbu. Jau no paša sākuma vēlos sacīt, ka mēs atzīstam, ka digitālajie pakalpojumi uh, kā eh, crowdfunding un peer-to-peer -peer eh, aizdevumi eh, no, ir noteikti svarīgi, bet ir vairāki jautājumi, kur man ir nopietnas bažas attiecībā kompromisiem. Kompromiss D par kapitāla tirgus savienību kā papildinošs digitāla pakalpojuma tirgus elements. Es uzskatu, ka tas nav pareizi. Kompromiss E ir īpaši problemātisks mums. Tur sacīts, ka esošā nodokļu ietvars nevar tikt arī turpmāk piemērots, ņemot vērā, cik specifiski digitālā ekonomiku mēs dzirdējām par problēmām, kas rodas no 28 eh, eh, PVN likmēm atšķirīgām. Es tiešām neticu tam un eh, uzskatu, ka šeit tiek mēģināts mazināt dalībvalsts suverenitāti nodokļu noteikšanas jomā. Šī ir digitāla nozare, kas ir pārvarējis visdažādākos šķēršļus, lai nodrošinātu, ka mēs varam eh, doties uz eh, saviem birojiem, ieslēgt eh, te televizorus vai monitorus un redzēt tūkstošiem jūdžu attālumā savas ģimenes. Un ar pāris pogas spiedieniem varam nopirkt koncertu biļetes jebkurā pasaules malā. Es neticu, ka uh, cilvēki, kas strādā šai nozarei, nevar pārvarēt eh, sarežģījumus, kas rodas no atšķirīgām PVN likmēm dažādās dalībvalstīs. Tas nav patiesi. Un to es nevaru atbalstīt. Un eh, ši, šo virzienu, kurā ziņojums eh, tiek rakstīts, nu es neticu, ka mēs to varam atbalstīt. Paldies. Mihails Rāmons zaļo vārdā. Paldies. Mēs varam piekrist šim ziņojumam, mēs esam ar to apmierināti, referents ir labi pastrādājis un e, ļoti centies arī panākt kompromisus. Manuprāt, daudzās vietās ir mēģināts uzsvērt, uzsvērt to, ka internets un iekšējais digitālais tirgus e, ir nākotnes publiskā infrastruktūra un ar sabiedrības attīstību saistītie jautājums jāpatur e, prātā. Iekšējais tirgus ir jāizmanto visiem, lai tas nav e, tikai kā priekšrocība dažiem atsevišķiem uzņēmumiem, kur var izvēlēties labāko tikai. Mēs varam atbalstīt šo ziņojumu, mums ir trīs mazāk e, iebildumi, ko mēs pēpas esam jau izsūtījuši, laika taupīšanas nolūkā es to neminēšu. Paldies! FDD Marko Valī neredzu zālē. Barbara Kapela, ENF arī neredzu. Pervanš Beres vēlējās izteikties, lūdzu. Um, merci. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju uzrunāt referentu, bet visa tautas pārtīja attiecībā uz F kompromisu. Es saprotu, ka tautīnieki šo kompromisu neatbalstīs, bet tas ir mazāk un zemāks nekā tas, ko vajadzētu. Un vēršu jūsu uzmanību uz to, ka ir jāsaprot, vai mēs vienlīdzīgi izturamies pret kultūras preci tad, kad tā ir uz papīra vai digitālā formātā. Un mēs nevar eh, teikt, kā vēlamies eh, veicināt eh, digitālu digitālu preci un atbalstītos papīru. Un es eh, grozījumā ir teikts, ka eh, dalībvalsts var izmantot, piemērot, samazināt PVN likmi eh, kultūras precei, bet saskaņā ar justīcijas tiesas nolēmumu grāmat, ja tā ir uz digitāla atbalsta, tā netiek uzskatīta par kultūras preci šī e-grāmata. Un uh, ņemot vērā to, ka no komisijas mēs esam ieguši apņemšanos nākt klajā ar priekšlikumu samazināt PVN likmes e-grāmatām, ir formulējums ļoti mērens, kurš neatbilst situācijas realitātei, ko ir radījusi šī tiesas nolēmuma. Ļoti žēl, ka tā tas ir, un es ceru, ka ar tautas partijas atbalstu līdz rītdienai mēs varēsim šo kompromisu koriģēt un panākt tādu formulējumu, kas ir spēcīgāks un ņem vērā situācijas realitāti, kādā mēs dzīvojam. Paldies! Manuprāt, eh, laiks eh, sarunām ir ļoti maz atlicis, jo balsojums rīt vai referents vēlas uz minūtu vēl izteikties, minūtu pusotru maksimums. No, chair, io interverrò per... Jā, man pietiks ar 30 sekundēm. Vēlos tikai paskaidrot, ka mēs runājam par digitālo vienoto tirgu. 16 minūtes. Ja tas ir eh, apliecinājums nozīmībai, ko jūs piešķirat šim jautājumam, tad lai jums veicas. Eh, es atvainojos, es nepārkāpu laika grafiku, tas notika dēļ tā, ka ievilkās diskusija par Eiropas centrālo banku Es sacīju, ka bija paredzēta darba kārtība. Pa, ja jūs atļausiet, es pat atbildēšu. Es sāku ar 20 minūšu kavējumu, jo ECB diskusija vilkās ilgāk, bet tā nav mana atbildība es pārņēmu pēc komitejas priekšsēdētāja. Mums ir eh, jāievēro ja tas, ka tulki ir pieejami tikai līdz 630, un tas ir izaicinājums, kas man ir jāatrisina, tāpēc es cenšos to atrisināt. Nevainojiet mani, es nebiju vainīgs par šo aizkavēšanos. Balsojums būs rītdien, un tā es nonākušu pie astotā darba kārtības punktu Eiropas Investīcija banka 2014. gada pārskats Dimitrijus Papadimulis. Referents viņš e, nav klāt, bet mēc kārtīs divi ar pus minūtes prezentē šo ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji. Dimitrijs Papadimulis vārdā vēlos atvainoties, e, ka viņš netika šobrīd uz Briselī, bija pārtraukumu satiksmē e, Parīzē. Uh, Viņš vēlējās pateikties ēnu referentiem par sadarbību. Sagatavojot šo atzinumu, viņi cieši sadarbojušies ar eh, strādājot EIB eh, e ziņojumu un referents uzskata, ka ir bijusi laba sadarbība, ja cienīts ir atšķirīgs viedoklis. Referents uzskata, ka ir sagatavots tāds dokuments, kur visi eh, redzēs atspoguļot arī savu viedokli. Bija divas konstruktīvas ēnu referents sanāksmes. Dialogu rezultātā ir izveidot dokuments ar eh, labu sintēzi ar pašarīgiem viedokļiem. 6,92% eh, ir palielinājums EIB izsniegtos aizdevumos Eh, recesija, protams, ir ietekmējusi situāciju, tāpat arī EIB kapitāls ir palielināts un dalību valstis tiek aicinātas apsvērt eh, šīs iestādes budžeta lielāku palielināšanu. 13% samazinājums ir salīdzināts ar pirms krīzes periodu attiecībā uz investīcijām, ir nepieciešams līdzsvarotāks investīcijas, tāpat ir nepieciešams investīcijas darba izveidošanā, darba vietu izveidošanā. Tāpat ir nepieciešams nodrošināt labāku piekļuvi finansējumiem, it īpaši MVU, tāpat arī eh, plānošanas programmas uzlabojumu. EIB ir jāspēj finansēt eh, svarīgākās eh, programmas saistībā ar sociālajiem aspektiem. Tāpat arī redzam, ka ir ne, nesamērīgs pieaugums bezdarba līmenī, ziņojumā uzsvērts tas, cik e, svarīgi ir, lai ESIF e, varētu atbilstoši savam mandātam tikt īstenots. Mēs uzskatām, ka EIB ir jākoncentrēs uz darba tirgus noturības nodrošināšanu, ir tīpaši tur, kur investīciju trūkums ir vislielākais. Balst, e, dēļ tā, ka krīzes rezultātā tas ir ievērojami samazinājies. Par nodokļu jautājumiem atzinumā tiek EIB aicināta uh, Eh, ievērot, eh, ieviest eh, caurskatāmību, aicināt atturēties no finanšu partneriem, sadarbību ar finanšu partneriem, kuriem ir negatīvas vēsture. Tāpat ir jāuzrauga. Tātad vēl EIB tiek aicināta uh, izvērtēt eh, privātās publiskās partnerības un ietekmi uz izaugsmi un nodarbinātību. Un es tālāk nelasīšu, laiks to neatļauju. Vēlreiz paldies ēnu referentiem par sadarbību. Liels paldies, Smet! ēnu referenti EPP Tomas Mans, eh, pusotru minūtu. Paldies! Markus Ferbers nav vainīgs pie tā, ka mums tā ir jāsteidzas, Es to vēlējos uzsvērt. Man ir eh, saraksts, kas ar realitāti īpaši nav saistīts. Tur ir kompromiss A līdz kompromiss O. To sagatavoja goe un zaļie. Nu, tā tas nav. Mēs uh, strādājam visu kopā pie kompromisiem, un šīs dokuments neatbilst patiesībai. Man sacīja, ka šovakar vēl kaut ko var sagatavot. Nu, es ceru, ka par šīm detaļām mēs vēl varēsim runāt. Jo nu, tā mēs strādāt nevarēsim. Kā EPP mums ir. Uh, Eh, izdevies piekrist vairākiem kompromisiem. Sākumā ziņojums bija pilnīgi negatīvs par ekonomisko situāciju Eiropas Savienībā. Tur ir eh, situācija ievērojami mainījusies. Eh, tāpat arī piekrītam tam, ka redzam pazīmes, ka ekonomika atvesaļojas. Tur vairākas lietas, ir, kas kompromisos ir jāparāda šīm lietām, jo savādāk mēs nevarēsim atbalstīt šo ziņojumu. Vairākas lietas mums bija jāmaina bija daudzas lietas, kas e, nebija saistīts ar EIB, bet gan ar Eiropas centrālo banku, un tas ir atsevišķi ziņojums, un tam, tām šeit nav jāatrod šajā ziņojumā. Un, e, ja mums ir e, kredīta vērtējums atsevišķām valstīm, tam ar nav nekādas saistības ar šo mandātu, tāpēc mēs vairākās vietās esam prasījuši balsojumu pa daļām, un mums prieks, ka arī cits politiskās grupas to tieši tāpat ir redzējuši, tā kā rītdien uz balsošanu nākam ar daudziem balsojumiem pa daļām. Uh, Bet savādāk mēs varam pilnībā piekrist šim ziņojumam. Paldies Manna kungam, sociāldemokrātiem, Marija Žau Rodrīgas. Paldies priekšsarētāji pavisam īsi. Mūsu grupa atbalsta kompromisus, e, kas tiek ierosināti, un vēlos atgādināt, ka esam iesnieguši mutiskus grozījumus tur, kur ir atsaucas uz e, nodokļu paradīzēm. To by, to jo nodokļu paradīzes ir jānosaka ne tikai pēc OECD rekomendācijām, bet arī tas ir jādara Eiropas komisijai. Tas viss. Paldies! ECR grupai Staņislavs Rozotko. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, centīšos izteikties pēc iespējas īsāk, lai uh, nav mani jārāj. Vēlos pateikties visiem kolēģiem par eh, šo darbu. Šobrīd ECR ir gatava atbalstīt ziņojumu kompromisu ABC, labi atspoguļo situāciju Eiropas Savienībā un pasaulē kopumā, kas attiec uz kompromisu D Šeit mums ir jāuzsver privāto investīciju pašpietiekamību. Attiecībā uz F un G tos mēs nevaram atbalstīt šos kompromisus, jo tur tiek prasīta tālāka konverģence. Kā jau mans kolēģis sacīja, mēs atzinīgi vērtējam šo pieprasīto balsojumu pa daļām. Tas ļaus mums paust mūsu nostāju. Paldies! Paldies liberāļiem Filipa de Bakar vietā Aikhaut kungs. Īstenībā es aizstāju Molly Scott Keito. Tātad liberāļiem tad es neredzu nevienu. Bet tad mēs pie zaļajiem no esam nonākuši un tagad dod vārdu Eikhaut kungam. Jā, nu es nezinu, kāpēc. Varbūt es arī Aldis vārdā varu kaut ko pateikt. Bet es teikšos pavisam īsi. Es atvainojos, Malīs Skots Keito vietā viņa nevar ierasties. Viņa atbalsta kompromisus, eh, pie kuriem strādājam. Tur ir labas lietas par nodokļu paradīzēm un arī par jautājumiem, kas saistīti ar zaļo pāreju. Un, lai uh, tur būtu zaļajās obligācijās un sociālajās obligācijās ieguldījumi, to mēs joprojām atbalstam. Ir zināma neskaidrība attiecībā uz dažām lietām, piemēram, EIB nevajadzētu to aizdot Volkswagen pēc tam, kad ir eh, redzēts, eh, ka tiek ļaunprātīgi izmantot šie līdzekļi. Un to mēs vēlētos skaidrāk atspoguļot eh, redzēt tekstā. Tāpēc mēs esam nobažījušies par pieprasītajiem balsojumiem par daļām, ir tīpaši attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar zaļām investīcijām un nodokļu paradīzēm. Es uzskatu, ka šīm lietām ir jābūt šai ziņojumā, ir tīpaši, ja mēs runājam par zaļajiem ieguldījumiem, uh, Eh, Tīpaši ņemot vērā, ka ir sākusies klimata konference Parīzē un cerams, ka šie kompromisi paliks spēkā, jo savādāk mums būs jāpārvērtē savus skatījumus uz ziņojumu atbalstīšanu. Cerams, ka šie kompromisi paliks un paldies referentam par darbu. Paldies. FDD Marko Valli. Paldies, pavisam īsi. Mēs ļoti labi spējām sadarboties ar GOE referentu panācām labus kompromisus, it īpaši attiecībā uz nepieciešamību palielināt investīcijas pētniecībā un inovācijā. Tas palīdzēs arī MVU, kuri nespēja piekļūt eh, finansējumam no tradicionālā banka sektora. Tāpat mēs piekrītam punktam kur prioritāte tiek likta uz tām valstīm, kas saskaras ar ekonomiskajām grūtībām. Um, tāpat arī investīciju trūkums. Daļa, kur ir uh, runāts par ilgspējīgu EIB finansējumu un uh, nodokļa paradīzēm, mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi, ka EIB var nodrošināt ka uzsvars tiek likts uz veselo saprātu, piemēram, nefinansēt uzņēmumus, kas darbojās attiecīgajās valstīs, un nodrošināt to, ka tiek finansēts ilgspējīgs darbs. ESIF, infrastruktūra, tas viss ir jāapsver. Pārliecināts, ka tas ir eh, vidē draudzīgi, orientēts uz nākotni nevis kaut kas aizvēsturisks eh, ar ļoti apšaubāmu dabu. Paldies! Jā, paldies! Kapels kundze ENF vārdā nav zālē, neviens cits nav pieteicis runāt. Vēlos tikai informēt, ka jaunais balsošanas saraksts saskaņā ar dažu kolēģu ieteikumiem ir šo pēcpusdienu izdalīta aptuveni ap četriem. Cerams, ka savās ēpastos to jūs atradīsiet, kad atgriezīsieties savā birojā. Vai referents vēlas izteikties? jāpaldies eh, referentu vārdā visiem kolēģiem un arī tulkiem. Paldies, tiekamies rīt no rīta deviņos un no pulksten desmitiem ļoti daudz balsojumu, tā skaitā par šo ziņojumu, ar to arī slēdz šodien sanāksmi. Un paldies eh, tūkošanas dienestiem.